Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. Labdien, kolēģi, dāmas un kungi. Atsākam savu sanāksmi. Trījos pēcpusdienā 16. jūnijas 2015. gadā. Nākamais darba kārtības punkts ir ilgspējīgs parasto metālu rūpniecības attīstīšana Eiropā. Parastie metāli referents ir Edvārs Martāns. Viņš ir zālē. Nu, pat vēl bija koridorā. Un, kolēģi, jūs esat sagatavojis šo ziņu 6. maijā darba dokumentu e, par ziņojumu saturu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums mūsu rūpniecībai, jo mūsu rūpnieki bez parastiem metāliem e, tā vispārīgi runāt nevar e, attīstīties. Mēs esam diezgan atkarīgi no parasto metālu importa, galvenokārt mūsdienās no Ķīnas, tad situācija ir diezgan sarežģīta, un mūsu kolēģis Martēns kā referents ir viszinošākais šajā jautājumā, un lūdzu, kolēģi, tagad lūkšu jūsu prezentāciju. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh, avant de commencer à débattre. Paldies, priekšsādātāji. Pirms jūs iepazīstinu ar mūsu sagatavoto ziņojumu projektu. Vispirms vēlos pateikt visiem ēnu referentiem par sagatavoto arī ieguldījumu un par atbalstu manām formulētām idejām. Uh, kuras tiešām ir tik ļoti nozīmīgas, eh, ja mēs runājam par nacionālu metālu ieguvi. Vēlos pateikties arī visai manai komandai, Žanam Filinkam Maksimam, kuri arī visi man ļoti daudz palīdzēja, lai sagatavotu šo dokumentu, lai galu galā taptu šāds kvalitatīvs ziņojums. Lai risinātu aktuālos jautājumus. Jā, mēs eh, vēlējāmies, protams, eh, strādāt pie konkrētiem jautājumiem. Izējas punkts bija visam vienkārši un skaidrs. Šobrīd krīzes situācija ir atklājusi, lai gan jāatzīst, ka reizē mums skaidri izkristalizējies, ka tradicionāla metālu loma Eiropā ir no jauna ieguvusi nozīmību. Un to ieguve un izstrāde, galu galā mēs runājam par uh, 20 miljoniem tonu, kas tiek katru gadu tiek sagatavota mm, Eiropā kādreiz, bet tas ir ļoti liels kritums, un šī strateģiskā tomēr loma nav pazaudēta. Un tādēļ mēs esam gatavi arī precīzi skatīties. Uh, Siltumnīca efektu gāzi izplūdi un šī pārnes uz citām valstīm, tas atkal notiek un tam mums ir jāpievērš uzmanība. Vienlaiks mēs zaudām arī ražošanas neatkarību Tādēļ aktuāls uzdevums un īpaši cīnos pret klimatu pārmaiņām. Par to es arī runāšu šajā ziņojumā. Jautājums ir, kā mēs varam izlausties no šā burtā loka un panākt tiešām ieguvumu loku. Un kā jau iepriekš mājā es norādīju, mēs tiešām vēlamies ņemt visus šos punktus kā izējas punktus vērā un tālāk attīstīt arī savu nostāju. Sadarboties arī vietējiem spēlētājiem mēs izdiskutējot šos jautājumus ar tieši iesaistītiem uzņēmumiem, arotbiedrībām, arī nevalstiskām organizācijām, kuriem ir ļoti būtiska loma arī risinot vidas jautājumus un sabiedrības veselības jautājumus. Tātad mēs esam virzījuši no, no šīs vistuvākās uh, pieejas no apakšu uz augšu. Atsevišķie fakti, protams, kas ir ļoti svarīgi, kurus saņem vērā. CO2 ir politika šobrīd. Mēs saprotam, ka, redziet, uzņēmuma vadītāji ir priekš norādījuši, ja mēs vēlamies saglabāt vispār arī nākotnē šādus iespējumu pastāvēšanas veidu, tad ir skaidri jārēģē. Un par ko tad īsti runa? Viedoklis, kam šobrīd piekrīt visi, un uh, mums ir saruna partneri, ka Šobrīd ir nepieļaujami, ka visi ir uzstādīti it kā vienā izējas punktā. Gan vietēji, gan arī starptautiskie lielie spēlētāji. Mēs zinām, ka Eiropā mēs šobrīd uzstādām ļoti nopietnus arī papildus ierobežojumus ražotājiem, domājot gan par vides un sabiedrības veselības aspektiem, bet tādi paši noteikumi nav saistoši starptautiskiem uzņēmumiem, kas darbojas ārpus Eiropas Savienība. Uh, līdz to Eiropas eh, uzņēmumiem ļoti nelabvēlīgi zinām nosacījumi starptautiskā konkurencē. Un ja mēs turpināsim tādā pašā garā, jā, tad mēs varam skaidri sagaidīt, ka īstenībā šī metāla apstrāde un metāla iegūs rūpniecība Eiropā pilnībā iznīks. Tas ir ārkārtīgi svarīga atziņa. Papildus mēs redzam, uh, nu, cerību emisiju tirzniecību. Tas ir bijis it kā uh, arī efektīvs instruments, bet, uh, nu, visu laiku cerot, ka tas laik panāks startautisko konvenciju un atrisinās jautājumus, bet līdz šim tas vēl nav izdevies. Un tādēļ mums līdz šim izdevies Eiropā samazināt CO2 emisijas, lai arī uh, uzlabot vidas aizsardzību un sabiedrības veselību. Cita būtiska problēma, ar ko mēs saskarāmies un ko atklāja arī iesaistītās puses - ilgtermiņa līgumi. Daudzās valstīs enerģētikas eh, izmaksas un enerģijas cenas kļūst par būtisku faktoru, kāpēc uzņēmumi vispār vairs neplāno attīstīt savu darbību Eiropā. Piemēram, eh, elektrolīzes izmantošana procedūrā tas ir kļūst katru gadu arvien dārgāk, un tāpēc tas it kā zaudē savu pievilcību. Un ja mēs, saka, visu laiku bijām gatavi runāt par 10-15 gadiem, uh, Nu, tagad jau izskatās, ka īstenībā viss sāk plānot drīzāk pārcelt uz citiem pasaules reģioniem. Mums būtu jāskatās precīzāks instruments, ko piedāvāt, lai tomēr piesaistītu šīs investīcijas. Tālāk komets uh, dažāda veida protekcionisms, uh, sociālais dempings. Arī tās ir papildus saistītās problēmas, kas arī visu laiku uh, mūs apdraud un atsevišķi produkti, kas tādā daļā tiek ceļā saražoti, iekļūst Eiropas tirgū un līdz ar to apdraud Eiropas ražotājus. Tādēļ cits mērķis, par ko mums ir jāskatās, es saprotu. Es domāju, jums gan visiem būs laiks rūpīgi arī iepazīties ar man sekretu ziņojumu, bet ir cits svarīgs jautājums. Būtiskie tīrgi. Paskatieties precīzi, kas notiek ar lielajiem uzņēmumiem ThyssenKrupa uzņēmums savukārt, kas vēlējās arī pār, kā, pārpirkt uzņēmumu, bet komisija to bloķēja, jo uzskatīja, ka tādā viņa autokonfūza iegūtu pārāk lielu, uh, ar šādu soli ThyssenKrups iegūtu pārāk lielu dominējošu pozīciju. Bet, nu, tad ir vēlreiz jāskatās vispār šī definīcija, kas ir tad būtiskie tirgi, tas jau īstenībā ir globālais tirgus. Uh, Un mēs nevaram te skatīties tikai reģionāli vairs Eiropas mērogā. Eiropas komisija līdz šim nav pieņēmusi, eh, pieļāvusi, ka atokumpu var pārpirkt to tīsen krupu, vienlaikus eh, pārņemot Eiropas eh, visu tirgu. Nu, bet tas šobrīd vienalga netiešā veidā notiek. Ķīnas uzņēmumi pārņem arī pasaules tirgu. Un tie ir tie galvenie mm, jautājumi, kas parādās manā uh, ziņojumā. Esmu gatavs arī jūs uzklausīt un arī atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Thank you very much, colleague, for your... Paldies par jūsu ievadrunu. Tošenovska kungs, ECR grupas vārdā. Paldies, priekšsēdē. Es gribētu pateikties kolēģim Martānam par ziņojumu. Es to vērtēju kā ziņojumi, kas mums visiem šeit komitejā izskan kā nopietnas brīdinājums. Mums tiešām draud diezgan dramatisks ražojuma samazinājums alumīnija jomā argumentējot ar eh, vidas aizsardzību, eh, taču no otras puses mums draudu ļoti bīstam situācija. Eh, dažādi apstākļi rezultātā mēs Eiropā zaudējam konkurētspēju, un kā kolēģis Martēns to skaidro, tas ir saistīts ar administratīvo slogu, kas neļauj mums būt konkurētspējiem ar citām uh, valstīm. Tātad ziņojums skan kā nopietnas brīdinājums. Tērauda, alumīnija un citu metāla uh, ražošanai Eiropā vairs nav cerību. Pastāv risks, ka mēs jau drīzumā varētu nonākt ļoti nopietnā atkarības situācijā, kāda tā šodien jau ir vērojama naftas un uh, dabas gāzes jomās. Mums par to ir jādomā. Mēs jau runājām par emisiju kvotām un mērķiem, uz kuriem mēs tiecamies šajā ziņā. Ir jau daudz kas sasniegts, inovācijas cikli ir apturēti, tērauda un alumīnijas ražojuma dzīves cikli Eh, drīz beigsies un mums nepietiek investīciju modernizācijai šajā nozarē, kā mēs tēraudu, alumīniju un citus eh, metālus varam ražot, eh, radot mazāk slogu videi. Bet mums ir tomēr jābūt piesardzīgiem arī, ne, lai mēs neradītu papildus slogu, administratīvo slogu Un kā mēs strādājam pie robežām, kā mēs varam nodrošināt eh, es dalību valsts konkrētu spēju, lai tur arī nebūtu pārlieka birokrātiskuma. Emisiju uh, kvotu spiediens ir nopietns Labi, mēs uh, uzskatām, ka šī regulēšana ir nepieciešama, lai izvarītos no nu vēl lielākām problēmām, bet tomēr. Tātad ziņojums satur daudzus nopietnus brīdinājumus. Un man ir zināmas bažas par pasākumiem pie robežām, ņemot vērā, ka mūsu ražotāji ar vienu zaudē konkurētspēju Tātad es labprāt turpinātu darbu ar kolēģiem, darbu pie, ar kolēģiem pie šī ziņa, lai mums nebūtu vēl lielāks problēmas Eiromā. Paldies! Priekšsēd. Vispirms es gribētu pateikties referentam par ziņojumu. Ļoti e, plašs dokuments, kas e, iztirzā e, parasto metālu nozares galvenās problēmas, un tērauts un alumīnija īpaši tam draud sarežģīt liels sarežģījums Eiropā, bet tas ir nepieciešams, lai mēs varētu ilgtermiņā eh, ilgspējīgi strādāt, būt konkurētspējīgiem globālajā līmenī un pielāgoties zaļās ekonomikas prasībām. Kā ziņojumā teikt, viens no lielākiem izaicinājumiem ir nepieciešamība rīkoties klimata izmaiņu kontekstā, bet būt arī ekonomiski konkurētspējīgiem. Tādēļ mums jāgādā, lai ES politika uh, klimats enerģētikas jomā eh, darbotos kā virzītājs spēks inovācijām izmaiņām tā vietā, lai samazinātu vienkārši ražojumu. Viens svarīgs sošajā virzienā ir planotā ar ITS sistēmas reformu. Vēl viens svarīgs problēma, kas ziņojumā ir minēta, ir eh, Eiropas uh, parasto metālu konkurētspējas mazināšanās globālā tirgu. No vienas puses liela energoizmaksas dēļ, un otras puses negodīgas tirdzniecības prakses un tirdzniecības šķēršļu uh, dēļ. Mums jāgādā par eh, globālo eh, spēles noteikumiem, kas būtu taisnīgi, kā Martēna kungs pamatot to sacīja. Eh, ziņojums ir uzteicams, bet šeit ir arī daži trūkumi. Pirmkārt, augstā energo izmaksu cena būtu jāskata kontekstā ar enerģilo savienību. Energo cenas, kas būtu saprātīgas, ir viens no komisijas priekšlikuma galvenajiem punktiem. Tādēļ mums ir jārada vieno, iekšējais energo tīks, vienotais energo tīks, kas radīt labākas apstākļas Eiropas parasto metālu rūpniecībai, īpaši attiecībā uz energo izmaksām. Šajā kontekstā es gribu sacīt, ka mums arī ir jātiec uz ļoti ambiciozu energo sadaļu tētipā, kas e, neapšaubām ļaus mums nonākt pie e, konkrēts pieejama energo cīguma. Arī jāgādā par resursu efektivitāti kā arī jārisina problēmas pieprasījumu un piedāvājumu jomā, eh, problēmas ar eh, prasmēm un eh, arī pētniecību un attīstību. Kopumā gribētu teikt, ka atzinums ziņams ir ļoti labs un es ar prieks turpināšu darbu pie šī ļoti svarīgā jautājuma Eiropas parasto metālu ražotājiem. Paldies, kundze, un tagad Lopesas Bermeo kundze. Paldies, paldies priekšēji. Vispirms eh, vēlētos eh, sirsnīgi pateikties par ziņojumu un referenta un viņa līdzstrādnieku eh, darbu. Mēs arī piekrītam lielākai daļai viņa izteikto priešlikumu un sirsnīgi apsveicam viņu ar tiem. Gribu arī teikt, ka ir absolūti nepieciešams tērauda ražotājs Eiropā aizsargātāja strateģiska nozara, ļoti svarīga Eiropas rūpniekiem un ilg, ilgspējīgas ražošanas saglabāšanā ir jāpārbauda arī, cik CO2 izmeši uh, noved pie negodīgas konkurences ar ārpus Eiropas ražotājiem. Mums varbūt jāgādā, lai arī eh, ārpus Eiropas konkurentiem būtu eh, vidas prasības jāizpild. Tas arī kontekstā ziņojumi ļoti svarīgi. Un vēl divas punktus gribu konkrēti pieminēt. Uh, pat nedaudz detalizētāk. Pirmkārt, rūpniecība un īpaši tērauda rūpniecība ir ļoti svarīga mūsu eh, viengablēnībai Eiropā. Mēs esam redzējuši rūpniecības aiz, aiziešanu Eiropas vai apvienošanu eh, klasteros, bet mums jāuzdod jautājums, kā mēs varam konkurences eh, politiku veidot tādu, lai tā būtu elastīgāka, uh, īpaši arī attiecībā uz valsts uh, atbalsta sniegšanu, kas ir vērsts uz Eiropas reģionu um, rūpniecības saglabāšanu un uh, esošo ražotņu saglabāšanu, pielāgojot uh, tās mūsdienu prasībām, īpaši arī Eiropas pierobežās, kur arī rūpniecība ir īpaši jāatbalsta. Otrakārt, būtu svarīgi arī runāt plašāk par uh, E, energo cenām, elektroenerģija it īpaši, kas ir ļoti dārga. Tas ietekmē arī rūpnieciskos ražotājus. Mums ir jādomā par ilgtermiņu rūpnieciskajām cenām, jādomā par to, kā elektroenerģijas cenu varētu, tirgu varētu regulēt tā, lai um, cena nebūtu tik nedraudzīga uh, ražotājiem Tātad īpaši manā valstī Spānijā šī problēma ir ļoti aktuāla. Mums būtu jāgādā, lai cena tiktu pielāgotu vidējām ražošanas izmaksām, nevis marģinālām izmaksām, kuras strateģiski var atļauties varbūt kaut kāda atsevišķa lielie uzņēmumi. Ir jārod modelis, kas vairāk izmantotu lokālos resursus, skaitā atjaunīgo enerģiju vai ogles ar valsts atbalstu ir jāpanāk, lai e, patērētājiem, gal patērētājiem ar to e, šie resursi nesadardzinātos. Esmu pārliecināts, ka mēs pie šīs tēmas varēsim vēl e, veiksmīgi strādāt kopā, uzlabojot ziņojumu, kurš jau tagad ir ļoti labas kvalitātes un beig beigās, es domāju, visus apmierinās. Paldies un tagad gojas vārdā, iepriekš tas bija e, Aldes vārdā un ECR e grupas vārdā runātāji, un tagad ir vārds izteikties EPP e pārstāvim Salīnī kungam. Paldies, priekšsādātāji. Jā, nu, man bija tā kā, man bija jāaizkavēšanās, diemžēl. Lai gan es ļoti vēlējos, protams, no paša sākuma šeit būt klāt. Un tā kā no referents arī vēlētos izteikt dažus komentārus. Ļoti atzinīgi novērtēju godātā kolēģa sastrādā, izstrādāto ziņojumu. Uzskatu, ka tas ir izcils darbs. Arī apkopot visdažādāko eh, informāciju no um, Eiropas atšķirīgajām ražošanas vietām. Un kolēģis ir tiešām ļoti precīzi izanalizējis daudz sarežģītos jautājumus. Pirmkārt, ir precīzi identificētas galvenās problēmas. Varbūt, ka mēs uh, vēl neesam atraduši visus risinājumus, reālus risinājumus problēmām. Bet kopumā, es domāju, man nav nepieciešams pārunāt vēlreiz visu šo saturu. Īstenībā mēs redzam, ka īstenībā ir tādi uzņēmumi, kas spēj nodrošināt augstu vidas standartu ievērošanu. Arī tērauda rūpniecībā, alumīnija rūpniecībā un citu arī pamatmetālu ražošanā. Bet šādā veidā mēs tomēr nespējam nodrošināt konkurenci enerģētikas izmantošanas ziņā procesā. Mums vajadzētu izvairīties no visiem tiem elementiem, kas līdz to varētu samlst par nākamo problēmu jo līdz ko mēs uzliekam nozarei ļoti augstus vidas standartus, un ja papildus tam vēl seko nekonkurētspējīgs enerģētikas cenas, tad ir uh, pilnīgi neiespējama konkurence, jo ir ārpus Eiropas saimnības uh, ražotāji, kas maksā niecīgas algas saviem darbiniekiem, un uh, mums ir grūti tad konkurēt. Savukārt mēs nevēlamies arī atteikties no mūsu ļoti svarīgās darbaņēmējas tiesībām. Tā kā jāskatās, ko varam darīt ar enerģētikas cenām. Nav jau vienīgais veids, protams, viens vienīgs veids, kā atrisināt visu šīs problēmas ar enerģētikas izmaksām. Ja mēs runājam tālāk par iespējamiem risinājumiem, harmonizācija, netiešojumā izmaksu attiecināšana. Te ir ļoti daudz jautājumu, kuru, es domāju, mēs varētu arī mēģināt, jā, varbūt kritizēt. Bet jāatzīst, ka mēs nevaram vienkārši to visu tā ignorēt. Nepamanot. Arī varbūt citas hipotētiskās iespējas. Piemēram, Itālijā importējam vairāk nekā eksportējam. Un, ja tas tā paliek, tad tas radīs arī turpmāk liels problēmas. Nu, un kādi ir mūsu noteikti salīdzinošie atskaits kritēriji? Un nu, pat tieši tiem mēs esam gatavs arī risināt mūsu sarunu turpmāk. Paldies! Tad nākamais runātājs. Paldies, priekšsādātāji! Esmu ļoti apmierināts ar eh, Marcinu kungu sagatavoto ziņojumu, jo viņš rūpīgi iedzinās tirgus spēku lomā. Un te ir vairāki aspekti, kas tieši ir jāņem vērā. Mums jāņem vērā pirmkārt atšķirības dalībvalstu starpā. Ir atšķirīga fiskālā politika un atšķirīga energopolitika. Valstīs, kurās ir smagāk izpaužās krīze, arī piedzīvo lielas atšķirības. Tālāk, ja mēs skatāmies arī uz ārpusi. Nu, tas, kas notiek ar CO2 emisijām. Mums ir jānosaka tādi paši noteikumi visiem. Jo, nu, līdz ko mēs kaut ko importējam, tad visā ražošanas procesā būtu jāapmierot tieši tādi paši noteikumi un nosacījumi, kādi ir Eiropas ražotājiem. Un trešā lieta. Nu, mēs redzam, ka tagad ir eh, atsevišķi arī emisijā. Te mēs mēģinām visu laiku cīnīties par kvotām. Bet tas nenodrošina godīgu konkurenci. Pats svarīgākais ir šāds atzinums. Ja metāražotāji Eiropā maksā arī visas saistītās izmaksas ar, ar sociālo labklājību. Nu, te ir jāskatās, kas notiks tālāk, kā tiek ievērot starptautisku nolīgumu. Robeža arī pārcelšana, pielāgošana. Te ir ļoti jūrpi jāskatās, kas, piemēram, notiks arī parakstot TTIP. Eiropas metāražotāji aizsargā vidi, citiem savukārt. Nu, būtu atbildīgs arī par visu šo starpzonas arī ievērošanu, kas varbūt nav skaidri noteikts pašā līgumā. Es arī vēlētos uzsvērt, pamatmetāli ir tik ļoti svarīgi arī attīstot atjaunojumu energoresursu tehnoloģijas. Tas varētu būt papildus mūsu trumpis. Mēs arī varam izmantot, protams, līdzekļus uzskatīt arī retos metālus. Tie arī vienlīdz nozīmīgi jauno tehnoloģiju, atjaunomo energotehnoloģiju attīstībā. Mēs vēlamies tad skaidri pateikt. Eiropas Savienība šobrīd importē 80% no reto metālu vispār globālā mērogā. Mēs varētu arī, protams, atrisināt šīs problēmas, ja mēs skaidri noteikti arī labāks metāla pārstrādes procesus un iespējas. Šobrīd mēs zaudējam pārāk daudz reto metālu. Tas ļoti nozīmīgs faktors, lai mazinātu Eiropas energoatkarību. Tā kā mums tam jāpievērš daudz lielāka uzmanība nekā, piemēram, atkarība no Krievijas gāzes. Paldies! Tālāk vārds visiem deputātiem pēc kāds, kas vēlas izteikties. Gerekungs, lūdzu. Jā, paldies. Pirmkārt, man nepatīk šis nosaukums pamatmetāli. Tas angliski arī izklausās ļoti neveikli. Piemēram, varš Vai tad tas ir pamatmetāls vai nav? Tas jau ir uh, daļai dārgmetāls. Tas ir um, jautājums par to, kas tad īsti ir pamatmetāli, kas ir cēlmetāli, nu to nevar īstenībā tik šeit nemaz šajā gadījumā noteikt, bet nu, man nekas īstenībā, lai gan zinātni bija diezgan skaidri to nodalījusi. Tērauds tērauds ar lielāku ogļu saturu. Nu, vispār tērauds ir pats pamat, pamats automobīļu rūpniecībā, mašīnu būvas rūpniecībā. Ja mēs tagad to atdodam citām pasaules valstīm, nu tas nekādā veidā nebūs iegums visām saistītām nozarēm. Tad arī tās īstenībā pavisam drīz varētu pacelties un vairs neražot neko Eiropā. metāla apstrāde, metāla lietuvs, eh, tas viss patērē milzīgus energoresursus. Bet tikpat labi jau tas nav tikai metāla, arī cements. Arī viņi šobrīd ir ļoti neveiklā un it kā nelabvēlīgā situācijā Eiropā, jo tas arī viss šis cementa ražošanas process ir ļoti energo ietilpīgs. Savukārt, ja mēs vēlamies pagriezt visu kustību šobrīd otrādāk un panākt, lai Eiropa tomēr saglabā un no jauna attīst savu ražošanu, tad mums ir jāsaglabā. Mēs nevaram atļauties iepirkt nākotnē tērauda un cementu no Turcijas. Nu, piemēram, ķīm, ķīmiskos produktus, un tur vismaz daļēji jau apstrādāts produkts mēs varam iepirkt. Bet ko tas nozīmē? Papildus atkarību. Līdz ko jūs esat atkarīgi izējuma materiālu ieguvē no citām pasaules daļām, tas nozīmē, ka jūs arī politiski kļūtat atkarīgi no citām reģioniem, valstīm. Tādēļ es piekrītu Matākungam, kurš skaidri nosaka savu pieņēmumu, ka pieaugums CO2 emisiju kvotu uh, ziņā radīs konkurences kropļojums. Tāpat arī tas, ka tiek uh, ražošanu pārcelt ārpus Eiropas Savienības. Tādēļ šeit ir jautājums par šo robežu pielīdzināšanu, lai reālās cenas ņemtu vērā. Un te ņemtu vērā šādu aprēķinu metodi, kurā ņemtu vērā starptautiskās CO2 emisijas cenu. Bet kādā veidā to aprēķināt? Nu, tas ir ļoti neskaidrs liels jautājums. Par to, es domāju, cīnīsies arī klimata konferences Parīzē. Es arī apbrīnoju Matankungam drosmi, kurā viņš skaidri pasaka, ka dažas dalībvalsts šobrīd šūpo vispār tirgu un uh, redz konkurences kropļojums, eh, pie, piešķirot kompensācijas. Tas ir ļoti būtisks punkts. Un kopumā es vispār uzskatu, ka šis ziņojums ir izcils dokuments. Tiešām atzinības ādījums Matākungam Un vajadzētu tam tiešām piešķirt nevis tikai pašinicīgu ziņām, bet eh, likumdošanas spēku. Nākamais runātājs. Jā, paldies priekšsēdētājs, saka Nikas kungs. Es arī cīnīgi vērtēju Martā kunga sagatavotu ziņojumu. Ja es to varētu salīdzināt, tad to visdrīzāk es pielīdzinātu ārsta darbam kurš ir precīzi uzstādījis diagnozi, tagad ir spiedz izvēlēties kādu labāko terapiju piemērot. Un kas notiek, ja pacients atsakās piemērot atsevišķas terapijas? Šajā ziņojumā mēs redzam, Matānkungs ir izcilu darbu izdarījis, te ir atspoguļotot precīzi situāciju, mēs galu galā esam kļuvuši arī par atsevišķiem komisijas pieņemtiem lēmumiem, cietušajiem. Un Ietekmes novērtējums, piemēram. Nu, nedrīkst nekad tos pieļaut tādus pārāk vispārīgus. Mums ir jāskatās reāli, ko tas nozīmē, cik tas maksā. Kā šobrīd attīstās energotirgus, kā notiek CO2 emisiju ierobežojumi, vai tagad tās izmaksas pieaugs, nesamērīgi pieaugs arī gala produktam no tērauda nozares, alumīnija nozares. Neskopjau energocenas uzreiz šīs nozares zaudē savu konkurētspēju. Un tad jau, protams, citi berzē rokas kolosāli. Eiropas slēdz savas fabrikas un uh, panāk tīru gaisu un ko atdoties pie citiem. Nu labi, varam jums liekt citas rūpnīcas, bet kas tad ražos tēraudu un alumīniju, ja tas nenotiks vairs um, uh, Eiropā, tas notiks citās valstīs un tā vide jau tāpat tiks piesaņota. Un dažkārt ir tā, ka tieši jā, šīs lielās rūpnīcas eh, rada kopējās emisiju 50%. Bet tādā ziņā Eiropas politikas nav saskaņots arī. Un Eiropas nostāja. Eiropas komisija nav spējusi nodefinēt skaidru precīzu nostāju. Tas izklausās atstās tās dieva rokās. Mums vajadzētu paraudzīties un pasagot. Un pateikt visam skaidri, tēraudraudniecība Eiropā ir ļoti nozīmīga. Nav jau nekāda saka, tāda vienkārši sakatība, jo tērauds ir strateģiski nozīmīgs materiāls. Labi, mēs nebūsim konkurētspēji, kad mēs būsim spiesti importēt to visu. Lai kāds domā, ka vispār varētu iztikt bez tādām nozarēm, bet tas jau atkal radīs nākotnē jaunas papildus izmaksas. Tādēļ ir cik vien iespējams jāturās pret visu veidu jauniem nodokļiem un nodevām. Arī pat vidusvādā. jo visi tie, kas ražo ārpus Eiropas, nu tad viņi varēs tikai kūpināt vēl vairāk un vēl vairāk piesāņot vidi. Tādēļ arī mūsu uzdevums ITRE komitejā ir tieši aizstāvēt šādu pozīciju. Izskatot tik ļoti nozīmīgs jautājums. Jebkurā brīdī, kad šādi jautājumi parādās parlamentā, tad vajag ļoti svarīgi panākt, ka izsakāmies arī mēs ITRE, nevis tikai vidas komiteja. Mēs aizstāvam rūpniecību un visus saistītos jautājumus. Un tā arī lūk jāpaliek. Paldies, jā. Liberalizācija, protams, nav nekāda mm, labā metode, jo katrs sanāk, ka pārkāp vismaz 20 sekundes. Es aicinu jūs tomēr ievērot jums, ir piešķirtās tikai 3 uh, minūtes. Matokums, lūdzu. 3 minūtes, jā. Ja? Sāksim no jums, tas būs pavisam strikti. Um, jo... Paldies! Es uh, man grib piedāvāt pārdomām divas lietas. Pirmkārt, vēlos uzsvērt, ka šeit pietrūkst uh, apsvērumu par vidi, un es runāju nevis par oglekļa dioksīdu, bet citiem piesārņošanas veidiem. Uh, Un attiecīgas direktīvas jau ir izdotas, un arī metalurģijas uzņēmumiem šie noteikumi ir jāievēro. Mēs zinām, ka arī Eiropā, un mēs zinām, ka uh, šis piesārņojums nelabvēlīgi ietekmē cilvēku veselību, sevišķi to, kas dzīvo tuvumā. No tā cieši arī lauksaimniecība, zivsaimniecība Un šeit ir vajadzīgi nopietni resinājumi, jo mm, gan, jo ražošanas iekārts Eiropas metalurģijā ir morāli un tehniski novecojušas un tiek subsidētas no dalību valstu puses. Vēl gribu zināt, vai tiešām Eiropas parlaments vēlas mainīt attīstības modeli un nevērtēt izaugsmi tikai pēc patēriņa, enerģijas patēriņa, preču patēriņa un tā tālāk, jo līdz ar to, protams, tiek izlietoti arī dabas resursi šeit runa ir gan par atjaunīgo enerģiju, bet tas ir jāskata pavisam no cita skatu punkta. Ir nepieciešama decentralizācija. Ir jāmaina energoapgādes uh, veids, izmantojot vi, vēja rotorus un jāpatur prātā arī cikliskās ekonomikas um, ieceres. Pārējais laikā arī ir jāspēj būt drosmīgiem un mums ir beidzot jātiek laukā no šīs otrās industriālās revolūcijas un jāpāriet pie nākošās. Liels paldies! Liels paldies, jūs ļoti labi iekļāvāties laikā. Adela Kastiljo kundze lūdzu. I am, uh, you know. Paldies. Es runāšu spāņu valodā, sakrunātāji. Liels paldies Martēna kungam pirmkārt par viņa priekšlikumu Mums jau bija iespēja arī to pārunāt. Es priecājos par to, ka netika zaudēts laiks, ka šī lieta ir tāda ļoti, šis priekšlikums ir skaidri formulēts un nenotika tāda sadrumstalošanās un laika vilkšana. Punkti, kas mani interesē. Um, Runa ir par kompensācijām pie robežām. Ir jābūt iespējām šo pielāgošanu pie robežām veikt arī saistībā ar kaitīgiem izmešiem. Runa ir par CO2 piesārņojuma uh, izmaksām. Uh, ka jāsk, jābūt iespējai novērtēt, ar kādu vidas piesārņojumu tiek ražota enerģija, kas tiek importēta pāri robežēm. Un šeit, protams, šī sistēma varētu funkcionēt daudz labāk. Un vēl viens aspekts tērauda metalurģijā. Runa ir par problēmu. Ja tiek slēgti īstermiņa līgumi, piemēram, par elektrības apgādi, tad šeit, piemēram, elektroapgādes līgumi parasti ir ilgtermiņa, un tas, ir, tas var atstāt ļoti lielu iespēju uz metalurģijas nodzari. Tāpēc šiem līgumiem ir jābūt, jātiek slēgtiem ilgtermiņā. Un jānošķir arī tiešas un netiešas piesārņojums. Paldies! Thank you. But... Paldies! Paldies! Nākamais runātājs. Matija Pelegrīnī kundze no ģenerāldirektorāta Graus. Mate, Mateo ir vi, vīriešu vārds Itālijā. Es saņēmu nepareizi informāciju, saka priekšēdētājs. Es redzu jūs, lūdzu. Nav problēmu, runāšu īsi Paldies referentam par šo starposma ziņojumu. Mēs esam jau šo priekšlikumu ITRE komitejā apsprieduši agrāk. Izaicinājumi, ko ir identificējuši Eiropas parlamentārieši, tie ir aizgājuši arī līdz Eiropas komisijai. Mēs redzam, ka no trešajām valstīm esam lielā mērā atkarīgi izēju materiālu ziņā un, protams, runājot par, mēs arī varam attiecināt šo problemātiku arī uz pamata vai parastajiem metāliem. Un šī iemesla dēļ, par to runāja arī vairāk no jums, Mums ir nepieciešams īstenot vienotu, saskaņotu politiku. No vienas puses ir nedrīkst pārslogot vidi ar piesārņojumu, no otras puses mēs gribam, lai šī uh, ražošana, šī industrija Eiropā būtu konkurētspējīga pēdējā runātāja atsaucās, vai viena no runātājiem atsaucās uz ciklisko ekonomiku. Šī gada nogalē komisija izdos pakotni par šo jautājumu, bet gribu jums pateikt, ka uz parastajiem metāliem to nevar attiecināt. Ne, pat 30% vara pārstrāde Eiropā, va, visa vara pārstrāde Eiropā nenoseks vairāk par 30% no vara um, nepieciešamības, vara pieprasījuma Eiropā. Tāpēc ar to visas problēmas nevarēs atrisināt. Industrija uh, cīnās arī cieši augstu uh, energo cēnu dēļ Eiropā. Un Um, ir dažādi šķēršļi ilgtermiņa energoapgādes līgumu slēgšanai. Te ir jādomā, kā attiekties, ko darīt ar šīm augstajām enerģijas cenām. Vēlreiz paldies referentam un ko jūs teicāt par ITS reformu, to mēs uh, arī ņemsim vērā, domājot par ITS reformu komisijā. Paldies Mateo Pellegrīnī no ģenerāla direktorāta izaugsme, no jaunas, tad tas ir jauns ģenerāla direktorāts. Un tagad došu atkal vārdu referentam. Jūs dzirdējāt praktiski tikai uzslavas. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Paldies visiem kolēģiem no komitejas, kas lūdza vārdu. Es nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem, kas tiek uzdoti, bet darbs ir tikai pašā sākumā. Būs vēl arī grozījumi, būs tikšanās ar ēnu referentiem, un es domāju, ka teksts kļūs labāks ņemsim vērā jūsu komentārus, par ko tā tad ir runa, neraugoties uz noteiktiem priekšstatiem. Uh, pamata metālu ražošana visā pasaulē tomēr palielinās, bet Eiropā šī ražošana samazinās. Tas nenozīmē, ka mums atkal jāražo 250 miljonu tonu tērauda kā pagātnē, bet ražošanai vajadzētu būt stabilai. Mums ir divas iespējas. Vai nu ražotnes tiek pārceltas uz citām valstīm, kur nav vides aizsardzības noteikumu vai sociālu apsvērumu vai veselības apsvērumu, vai arī ražotnes paliek Eiropā un pielāgojas noteiktām prasībām, noteiktiem smagiem ierobežojumiem, un uz, es runāju ne tikai par CO2 ierobežošanu. Es nedomāju, ka ir jāizvēlas starp ražošanu un veselību. Ir iespējams ražot tīrā veidā, respektējot gan vidi, gan veselību. Ja uzņēmumi to nespēja, viņiem ir jāpārstruktūrējas, un tas ir iespējams. Tad par pielāgojumiem pie robežām. Ko mēs esam dzirdējuši no iesaistītajiem uzņēmumiem? Viņi baidās no tā, ka ETS politika varētu nelabvēlīgi ietekmēt investīciju apjomu. Diseldorfā mēs tikāmies ar Tisenkrup vadītāju, Viņš stāstīja par investīciju plānu vairāk nekā 250 miljonu eiro krāšņu modernizēšanai, bet ETS reforma paredz, ka šie 250 miljoni ir jāinvestē ārpus Eiropas. Kā šīs papildus izmaksas eh, galu galā atsauksies uz gala patērētājiem? ja ir jāmaksā nodeva pie robežas un man jākonkurē ar ķīniešu ražotāju, tad, ja tiešām tas tā notiks, tad es labāk, kā atzina Tisenkrup vadītājs, investēšu Eiropā. Mēs esam joprojām starp labākajiem, bet Šobrīd tērauda ražošana Eiropā nodara lielāku kaitējumu vidē nekā pirms desmit gadiem, jo netiek veiktas investīcijas, pietrūkst investīciju. Un kāpēc? Tāpēc, ka nevar prognozēt, kā beigsies ETS reforma. Parādās citi konkurenti, kas nāk no valstīm ārpus Eiropas, un viņi gūst labumu no tā jāraugās, lai viss nauda nenonāk akcionāru kabatās, ir jāinvestē ražošanas modernizācijā. Tas nāks par labu videi un arī cilvēku veselībai. Ir jāizveido tāds pozitīvs cikls un politikas politiķu rokās ir līdzekļi, lai atrastu jaunus finansēšanas avotus. Ja gribat ražot Ķīnā, lūdzu, varat to darīt, bet saskaņā ar mūsu noteikumiem. Mums nevajadzētu būt uh, naiviem, mums ir jāsaprot, ka mēs konkurējam ar visu pārējo pasauli. Uh, un citās pasaules valstīs tiek slēgti ilgtermiņa energoapgādes līgumi. Arī citās valstīs ir, e, ir augstas energo izmaksas, bet vislielākās grūtības tomēr rada nespēja kaut ko prognozēt uz priekšu, plānot uz priekšu, nezinot, kādas būs cenas pēc gada un ilgtermiņa līgumi uz 10 vai 15 gadiem arī ir garantija uh, pietiekamām investīcijām ilgtermiņā. Un vēl bija deputāti, kas izteicās arī par citiem jautājumiem, bet varu pateikt īsumā, ka uzņēmēji piekrīt diagnozē, ko esam uzstādījuši, un trīs pīlāri par kuriem es runāju, par tiem mēs esam runājuši gan ar pašvaldību vadītājiem, gan arotbiedrību pārstāvjiem un ražotāju pārstāvjiem. Runa ir par simtiem tūkstošu darba vietu. Eiropai jāraida pārliecinošs signāls, un es domāju, kopā ar komentāriem es varēšu tomēr startēt ar labu pozīciju. Paldies! Paldies par jūsu atbildi uz jautājumiem. Paldies arī par ievada uzrunu. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 3. jūlijas, pulksten 12. Tātad 3. jūlija, 2015. gada 3. jūlijas, pulksten 12 un jādomā, ka grozījumi tiks skatīti pēc diviem mēnešiem, proti 3. septembrī. Liels paldies! Paldies referentam un visiem kolēģiem, paldies arī Eiropas komisijas pārstāvim. Tagad pāriesim pie 12. punkta. Atcer uh, aģentūras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 Thank you for coming. Paldies. Well, dear colleagues. Paldies, ka ieradāties, dārgie kolēģi. Tagad mūsu svarīgais darbkārtības punkts viedokļa apmaiņa ar atcer direktoru Alberto Potočniga kungu. Jūs esat Slovēnis? Itālis. Slovēnija un Itālija ir tuvas vienu otrai. Mums bija komisārs ar tādu patu uzvārdu. Un Lords Mogs atcer regulātoru padomus priekšsēdus. Tas ir ļoti svarīgi. Diskusija par ļoti svarīgiem jautājumiem. Aģentūras darba programmas projekts 2016. gadā. Mēs sarīkosim debatu par šo jautājumu. Mums ir visaugstākā līmeņa aģentūras pārstāvi, kā arī regulātoru padomes. Un darba programmas projekts ir jāiesniedz regulātoru padomei, Eiropas parlamentam un komisijai līdz 30. jūnijam divu nedēļu laikā, tātad mums nav vairs daudz laika atlicis, tādēļ mūsu diskusija ir ļoti svarīga. Kolēģi, atgādināšu jums visiem. Tātad sveicam mūsu divus viesus parlamentā. Un jaunākās diskusijas par cilvēku resursu trūkumu arī varētu būt ļoti svarīgas. Par to bija itrē mutiskais jautājums, eh, par ko bija debats plenāra sēdē, un kā itrē komitejas vadītājs nosūtīja vēstuli viceprezidentam Ševčovičam un komisāram arī Skaņetem par to pašu jautājumu par līdzekļu trūkumu. Cilvēki, kas ir nepieciešami mūsu aģentūrā, kā darbinieki, lai viņi varētu labi strādāt. Pēdējais komisijas, pēdējā komisijas aplēs par 2016. gadu budžetu, kas publicēta māja beigās, paredzēja atceru budžetu nelielu pieaugumu, bet mūsu skatījumā Tas nav, ne, nav pietiekoši, lai jūs izpildītu savus uzdevumus. Priekšsēdi, direktor kungs, es, es domāju, ka ar to nepietiek. Lai uzraudzītu visu energotirgu, jūsu darbs ir absolūti svarīgs mūsu iekšējiem energotirgum, gan gāzes un elektrības joma jums būtu Eh, aktīva loma jāņem. Protams, mēs diskutējam par abiem atsevišķi, bet problēmas ir ļoti līdzīgas. Un ja mēs savu iekšējo energo tirgu neapgādāsim, tad mums nebūs iespēja teikt, ka mēs esam droši energo piegāžu ziņā. Mēs pat varam energo izmaksas, tad mainīt energo cenu, maks, izmaksas. Tādam vajadzētu būt mūsu uzdevumam. Pirms tētība sāk darboties. Un vēlos jums lūgt prezentāciju. Direktora kungs. Pirmkārt jūs, jo jūs piedāvājat šo programmu un arī direktoru padomē. Tad, tad uh, Varbūt arī Lords Mogs varētu kaut ko sacīt. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies priekšsēd, paldies par iespēju šodien šeit viesoties, un vēl svarīgāk paldies par ziņojumu, ko parlaments itra komiteja un aģentūras kontaktgrupa ir aģentūrai sagatavojis visu šogad gaitā, kopš aģentūra izveidot. Es atceros, ka 2010. gadā es pirmo reizi šeit ierados Klods Mūks un es ļoti augsti vērtiem iespēju šeit prezentēt mūsu darba programmas projektu, kas eh, mēneša beigās tiks iesniegti regulātoriem, Eiropas parlamentam un komisijai. Programma vēlāk eh, regulātoru padomu un administratīvā padomu apstiprinās, ko Moks, Lodas Moks un es gribētu šodien darīt, ir jums dot ieskatu tajā. Mēs esam ļoti priecīgi par iespēju uzklausīt arī deputātu iespējamos komentārus, lai mēs tos varētu ņemt vērā eh, eh, ziņojumu sagatavošanā un arī regulatoru padomē. Un komisija arī sniegs savu atzinumu laika gaitā. Runāt par esošo gadu. Darba programmā būs iekļaut arī daudzgada plāns, daudzgada perspektīva, kas dod tādu ilgāku skatījumu attiecībā uz aģentūras veicamo darbu. Mm, mums būs daudz gadu uh, plāns, kas būs ļoti līdzīgs kā pagājušajā gadā, jo mēs turpinam darbu ar tām pašām tēmām, tiem pašiem procesiem, tiecamies uz tiem pašiem mērķiem. Izaicinājums, kā jau priekšsēdis norādīja, ir izpildīt mūsu uzdevumus ar ļoti ierobežotiem resursiem, kas mums pašlaban pašreiz ir. Programma, ko es sagatavošu projektu veidā līdz gada beigām, būs balstīta uz tēriņa aplēst ko administratīvā padoma ar regulātoru padomu sagatavoja martā, kas paredzēja daudz lielāku resursu nekā pašreiz tas ir mūsu rīcībā. Attiecīgi aģentūrai tagad būs uh, programma attiecībā uz integritātu un caurskatāmīgi jāsagatavo un arī uh, citi darbveids. Mūsu darbs lielā mērā saskarās ar enerģijas savienības stratēģiju, ko komisija gadu sākumā prezentēja. Divi svarīgākie noteicēji mūsu darbam ir in, iekšē energotirgs un piegāžu drošības integrācija īpaši ar stresa testa palīdzību, ko komisija pagājušā gada veids, pagājušā gada beigās piegāžu drošību var uzlabot, ja dalībvalsts labāk sadarbojas, kas noteikti ietver sevi ar tirgus integrāciju. Mūsu darba programma ir strukturēta četrās tēmās. Tā tas bija arī šogad, un es jau sacīju, ka mēs turpinām darbu, ko esam jau uzsākuši. Pirmais ir um, pēc iekšējā energotirgus uh, darbu beigšana. Tas bija plānots līdz pagājušā gada beigām, un pabeigšana bija tikai pirmais solis, lai labdarbojošos iekšējo tirgu izveidot. Tagad mums ir jāgādā jāuzraug šī implementācija, jāgada, lai trešā pakete būtu pilnībā transponēt nacionālā likumdošanā un arī jāimplementē un jāuzrauga tīkla koda un vadlīnijas, kas šajā gaitā ir apstiprināti gan elektroenerģijas, gan gāzes jomā. Otrā tēma ir eh, vairuma energo tirgus integritāte un caurskatāmība. Eh, regula stājās spēkā 2017. gada beigās, remit regula bet eh, šogad implementēja šie tiesībā un jaunais uzraudzības ietvars tagad ir noteikts, ka tas varētu sākt eh, eh, darboties no 7. oktobra šogad. Remit tā tad darbosies. Tas nozīmē, ka tirgus dalībniekiem visiem būs pienākums aģentūrai ziņot, pakļauties tās uzraudzībai un Mēs ceram, ka mēs šo uzraudzību arī spēlēsim ar šīs informācijas palīdzību veikt. Trešā tēma ir infrastruktūras izaicinājums. Šeit mēs strādājam gan ar mandātu no trešās energo paketes, gan arī ar infrastruktūras paketi. Sniedzam ieguldījumu Eiropas tīkla plānošanā, sniedzot atzinumu desmit gadu tīkla attīstības plāniem, bet arī procesā piedalāmies attiecībos PTI atlasi un pārobežu uh, e, izmaksu alokācijā esam iesaistīti, ja nacionālie regulatori nespēja vienoties. Un pēdējā tēma, ceturtā visbeidzot, ir risināt izaicinājumus, kas ir identificēti ar 2020. gada iniciatīvu, tātad e, nozares galveno izaicinājumu risināšanu desmit nākamo gadu laikā. Un tagad īsi aplūkošu katru no šīm tēmām. Tātad pēc 2014. gada iekšējā energotirgus pabeigšana elektroenerģijas un gāzes jomā mēs raugamies uz esošo tīklu kodu un vadlīniju implementāciju elektroenerģijas eh, jomā, gribam arī raudzīties, vai uh, pastāv iespēja attīstīt harmonizētas tarifu struktūras un noteikums. Mm, Šādu darbības mēs pat labāk veicam gāzes jomā. Gāzes jomā arī mēs implementējam e, sākotnējās noteikums par e, tīklu tarifu struktūrām un strādājam pie pirmā grozījuma e, tīkla kodam, alokācijas mehānismiem, i, e, papildus kapacitāšu jomā. E, ir arī ļoti svarīgi panākt progresu, reālu progresu, ne tikai noteikumos. Un šis slaids, pa ko esmu ļoti priecīgs, parāda, kā ir, eh, kā soks ar elektrotirgus integrāciju. Kā jūs redzat, jau tagad liela daļa Eiropas Sanība ir iekļauta vienotā tirgu, ko pārvalda viena platforma, kas nosaka cenas un ergo plūsmas. No Gibraltāras šaurumu līdz Barenca jūrai ir vienos tirgus, ir vēl viens reģions dienvidu austrumu Eiropā, kas arī jau ir sasaistīts, izmantojot to pašu platformu, bet atšķirīgs, atdalīts no zilās, zilā reģiona gāzes jomā. Mums ir arī progress attiecībā uz platforma attīstība attiecībā uz kapacitāšu alokāciju. Mums ir vairāk projekti, viens ļoti liels un divi citi. Mēs redzam progresu ne tikai attiecībā uz noteikumiem, bet arī reālu progresu, fizisku progresu, kas dos eh, reāli ieguvumu patērētājiem. Tagad pievērsīšos otrai tēmai - remit ir palikuši mazāk nekā 4 mēneši, lai remit sāktu darboties. 7. oktobrī, kā jau es sacīju, šajā dienā tirgus dalībnieki, kas tirgojas ar produktiem, kas ir pieļauti organizētos tirgus vietās, kuriem eh, atļauts tirgoties, viņiem būs jāziņo eh, mūsu aģentūrai, vai tas ir finanšu produkts, fizisks produkts vai organizētās eh, tirgos, tirgos produkts vai citur. Tātad mēs par tirdzniecības ziņojumiem no miljonu līdz eh, diviem miljoniem dienā gaidām. Eh, vairāk reizi jau esam prezentējuši remit nozīmi, vēlos jums vienkārši sniegt jaunāko statistiku par mūsu aktivitātēm, kas kopš remit spēkā stāšanās ir notikusi, jo remit uzraudzības ietvers tikai oktobrī sāks darboties, bet jau eh, ir 67 gadījumi, par kuriem ir ziņots aģentūrai, no viņiem 26 ir pabeigti, atlikušie 41 vēl jāaizpild, 26, kas jau ir pabeigts, 6 gadījumos ir konstatēts remit eh, pārkāpums, remit, remit noteikumu. Es negribu teikt, ka tas attiec uz visu, uh, Eiropas energo tirdzniecību, bet caurskatāmību un integritāti tiešām ir jāuzrauga, tas ir skaidri redzams arī jau pie šiem piemēriem. Ir veikts liels darbs starp aģentūru un regulātoriem, jo remit paredz dalīto atbildību, lai gādātu par pienācīgu implementāciju. Janvārī mēs kontaktpunktu atvērām, uh, Mums ir koordinācijas grupa ar e, regulātoriem, nacionāliem regulātoriem, un mēs gādājam, lai kapacitātes tik stiprināts gan aģentūrā, gan nacionāls regulātoros ar apmācībām un tam līdzīgi. Tātad tas ir tiešām vienots e, kopīgs pasākums nacionālā un Eiropas līmenī. Izaicinājums šajā gadījumā, kā arī citās aģentūras jomās ir budžets. Es jau minēju, ka darba programma būs balstīta uz tēriņu aplēsēm, kuras administratīvā padoma ir izdrījusi 20 miljonu nākamgad. Tas sevi ietver arī uh, e, 44 aģentūras darbinieks, tātad vairāk nekā mums ir pašlaik, un arī kontraktu līguma atjaunošanai zināms finansējums. Šajās tāmēs, kur, kurām komisija nāca klāt pirms dažām nedēļām, aģentūrai e, tika piedāvāts vēl papildus 10 eh, darbinieks nolīgt ar 15,5 eh, miljonu budžetu. Esam ļoti pateicīgi komisijai, kas šķiet virzās pareizā virzienā, un vēl vairāk nozīmīgi ir tas, ka komisija atzīst, ka resursi, kas aģentūrai ir, ir tiešām nepietiekoši, lai izpildītu mums uzticētu uzdevumu, kaut gan, kā jau priekšēdz sacīja, iepriekš mēs esam joprojām ļoti tālu no tā, uh, ko uzskatīt par aģentūras pietiekošu finansējumu, balstoties uz savām analizēm un arī e, e, salīdzinot ar e, līdzīgām institūcijām. Tādēļ esmu ļoti pateicīgi par komitejas un kontaktgrupas ziņojumu. Tagad lūkšu Lordu Mogu turpināt. Ļoti labi, saka priekšsēdus. Paldies par jūsu uzstāšanos. Jā, es gribētu arī pateikties priekšsēžiem, priekšsēdiem un komitejas deputātiem, un man ir vien, vienī, viens vienīgs slaids, un es gribu komitejas uzmanību vērst vienkārši uz ko tādu, kas varētu nevis radīt problēmas, bet būtiski izmainīt. Ar tādu gandrīz vai tehnisku grozījumu daudz ko Tas varbūt tā nav paredzēts, bet tā tas varētu notikt. Šajā slaidā tas ir īsi redzams. Pašreizēji risinājumi paredz, lai remit nodarbotos ar enerģijas tirdzniecību. Tā ir ļoti īpaša tirdzniecība. Ja jūs kalkulējat uz tā pamat, ka energo tirdzniecība ir 3 minūtes no visu gadu, no visiem finanšu pakalpojumu instrumentiem, tas ir ļoti nedaudz. Bet mums kā regulātoriem un energo uzņēmiem tas ir vitāli nepieciešams, jo tas ļauj energo uzņēmumiem e, iepirkt to, kas viņiem vajadzīgs nākotnē un gādāt par likviditāti, e, saņem, saņem finansējumu. Tad, tad, un šeit ir um, e, piedāvātas izmaiņas, paplašināt finanšu instrumentu definīcijas aptvērumu, sašaurinot tāpat laikā izņēmumu iespēju, kas remitam atņemtu vairākas energo uzņēmuma transakcijas. Tam būtu ļoti nopietnas sekas. Tas padarītu krietni dārgāku un e, e, e, sarežģītāku darbu un no tirgus uh, transakcijas pāriet uz kompāniju iekšējām transakcijām ļoti nopietns jautājums. Mums bija ļoti labi kontakti ne man personīgi, bet komisāram Lordam Hillam un ģenerāldirektoram optimistiski raugos uz iespēju, ka komisija eh, radīs veidu, kā no šīm sekām izvairīties, jo mums ir ļoti labas attiecības ar uh, parlamentu un īpaši interkomiteju, tādēļ es uzskatīju, ka ir svarīgi norādīt jums uz potenciālo kaitējumu remit priešlikumiem, ja jaunie priešlikumi MIFIDam eh, tiks izpildīti. Tas nenotiks līdz decembrim 2017. gadam. Bet, diemžēl, tuvāko mēnešu laikā tiks pieņemt lēmumu, kas varētu būt izšķirošs. Tāda ir man īkš, ieša, īsā intervence šobrīd, ko es gribēju, eh, man iesaist sakāmais. Uh, paldies! Mm, gan jums priekšsādātāji, gan ir Monkungam. Tad došu vārdu deputātiem. Daži no jums darbojas kā kontaktgrupa ar atceru. Tad ir šo mūsu aģentūru, tā ir Berners kundze, Sinikotīs kungs. Lūdzu, vārds jums. Jūs vēlaties ko piebilst? Beres kundze, lūdzu. Jā, man būtu divi jautājumi. Ja es runāju par to, ka jūs budžeta kličiem ir nepietiekams, bet kā ar citām lietām? Kā jums ir visi nepieciešami instrumenti, lai jūs varētu arī uh, uzraudzīt energo tirgu. Es varētu vēlreiz nedaudz paplašināt, izskaidrot. Un otrs jautājums. Kāda ir atcer loma elektro tirgus, elektrības tirgus izveidē? Paldies! Pikurienes kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Līdzīgs jautājums. Ja mēs vēlētos tiešām redzēt tādu vienu spēcīgu regulātoru Eiropā, nevis 28 atšķirīgus regulātors, tad kas ir nepieciešams? Vai tā ir nauda vai likumdošana? Un ko jūs redzat, ko mēs kā Eiropas parlaments varētu darīt? Kā mēs varētu jums palīdzēt? Lai jūs atbalstītu šādu ideju par vienu regulātoru izveidu Eiropā. Paldies! Slikjotis kungs. Paldies, priekšsarētā. Man būtu šāds jautājums. Es uh, enēģija. Man varbūt nepieciešams virzīties uz vienoto energo tirgu. Un ir jāzina, kādā veidā jūsu arī iestāde varētu pārvarēt šo atsevišķo valstu atrautību. Visu to valsti, kas nav šobrīd ne tuvu lielajiem energotīkliem. Ja mēs runājam par vienotu energotirgu, tirgu, bet, nu, ir tādi tīri fiziski atsevišķas valstis un reģioni, kas ir pilnīgi izolēti un at, at, atrauti no lielajiem elektrības tīkliem un energotīkliem. manuprāt, būtu jāparedz arī, ka ir konkrēts iestādes, kas darbojas tad arī tomēr nacionālā līmenī un nevar visu atstāt Eiropas līmenī. Lūdzu, nu, kādā veidā jūs plānojat, ka mēs varētu uzlabot arī sadarbību ar atbildīgajiem regulātoriem katrā dalībvalstī, lai kopumā uzlabotu energopiegādes arī šajās izolētajās valstīs? Un kādā veidā varētu nodrošināt energopiegādes drošību? Galu galā tas ir pats svarīgākais uzdevums. Kā tad atcer varētu to, to veicināt, lūdzu? Tā tieši šādu sadarbību ar nacionālām atbildīgām regulātoru iestādēm. Paldies priekšstādātājiem. Jā, jūs jau norādījāt, ka personāla izmaksas ir nepietiekams, un līdz ar to jūs nespējat īstenot visus tētos uzdevumus. Šobrīd gan ir um, nacionālās regulatorijas iestādes un ar jūsu tādu papildus varbūt funkciju uzņemšanos līdz to it kā atvieglotu nacionālās iestādes, bet nevarētu viņu resursus novirzīt jums, manuprāt, tā būtu viena konkrēta iespēja. Kā nodrošināt jūsu darbību? Mums visiem taču ir ļoti nopietni interesi, lai tas vispār notiktu. Paldies, es palaidu garām jūsu ievadrunu, bet man ir jautājums jums. Un piedošana, ja jūs jau būs sniedz atbildi šo jautājumu. Bet šis ir jautājums, manuprāt, ko esmu jau aktualizējis vairākas reizes. Kāds kārties tirgus ziņojums un saistītās problēmas par pārobežu kapacitātēm? Ne tikai fiziskā nozīmē, bet reāli spēju nodrošināt energo pārnesi starp valstīm. Un vai ir pieejami dati par šo aktuālo problēmu? Varbūt jūs varētu šo jautājumu atsevišķā nodaļā izanalizēt un piedāvāt arī, zinām, tabulas pārskatu, runāt par arī brīvu energo plūsmu pār robežām. Mēs esam jau nosūtījuši vēstuli pagājušajā gadā, novembrī. Un man interesē, kā jūs tomēr plāno to turpmāk darīt? Paldies. Tašinovska kungs. Paldies priekšsēdētāji. Jau vairākas reizes eh, runāšu par energoregulātoru iestādes nozīmi un lomu. Katreiz mēs atgādinām, ka mums ir nopietnas pašas par to, vai ir iespējams vispār to administratīvos uzdevumus īstenot. Ja pirmkārt jau ir ļoti daudz dažādu veidu uzdevumi. Enerģētikas savienība ir viena no svarīgākajām Eiropas elementiem. Mans jautājums būtu šāds. Mēs, kā parlaments, ievaram zināms noteikumus un mums tomēr pašiem sīvām ir zinām ierobežojumi. Es varbūt, ka jūs vēl varētu padomāt par to, kā varētu sagatavot zināmas tādu materiālu, kas um, pātrinātu visu procesu. Jo mūsu komiteja, kādā ziņā, mums būtu maksimāls, varbūt tāds pilnvar atbalsts. Es neatbalstītu vienu Eiropas regulatoru iestādes izveidi. Es ceru, ka mēs tomēr varētu runāt vēl vispārējo jūsu arī iestādes vēlreizēju izvērtējumu un tās lomu Eiropā. Ja drīkst, es arī vēlētos piebilst. Jūs pastāstījāt Par trešās energo paketes ieviešanu. Vai jūs varētu mums precīzāk pastāstīt par akcentuāli, kādā veidā tas ir izdevies? Tas liekas, ka kaut kur, kur tā apkārt riņķo klajo, bet mēs nezinām precīzi, nu kas ir, cik daudz esam izdarījuši, ko esam panākuši, kas vēl nav izdarīts. Transmisijas kodī. Vai tas ir uh, atrisināts? Es nesaukšu vienu dalībvalstu vārdā. Un es negribētu, ka jūs saukt precīzi, es saprotu, ka tas ir grūti un politiski sarežģīti, bet tomēr vajag būt iespējams to konkrētāk nedaudz. Sādāk ir grūti vispār kaut kādā veidā mums tur iejaukties un kaut ko panākt. Mēs vēlētos jums palīdzēt. Bet jāatzīst, ka mēs um, nezinām visus skaitļus, kā īsti ir situācija dalībvalstīs. Un otrs jautājums. tehniskais nodrošinājums energotirgū. Jā, gāzes tirgū. Saprotu, ka ļoti daudz savienojumu izveidot šodien. Un ir iespējama reversā plūsma. Bet procentāli vai jums ir informācija, kur ir nodrošināta šī reversā plūsma? Būtu, protams, ideāli, ja visi savienojumi būtu ar reverso plūsmu. Tālāk. Elektrības tirgu atkal cita situācija. Cik tālu esam tikuši šajā jautājumā? Trīs procenti, pieci procenti, septiņi procenti nu, šis tehnoloģiskais nodrošinājums, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, vai ne? Bet tikpat labi arī programmatūras nodrošinājums. Krīžu situācijas. Jūs sacījāt tādā brīdī, mm, darbotos remits regula. Protams, tas ir ļoti labi, nu šis tās savīsnams remits, tāpēc visu laiku saucam, saucam remits, jo tas kopēji garais nosaukums tik garš, ka neviens to nevar atcerēties. Labi, Tātad vairuma tirzniecības enerģētikas tirgus. Ja mēs tiešām nosakam regulētās cenas vairumā dalību valstu, vai arī kaut kāds super e, stimulus dalību valstīs, lai atteiktos no uh, vai no fosīliem kurināmiem uh, energoresursiem vai arī uh, atomresursiem. resursiem Vai paredzēt kaut kādi īpašie stimuli? Vai mēs varētu teikt, ka 2020. gadā viss izbeidzām atkal visu veidu stimulus? Tā ka ļoti daudz šādi jautājumi. Par tehnisko nodrošinājumu. Un par caurskatāmību arī. Jūs arī nenorādījāt, kāda ir atšķirība no remit direktīvas E, kā diferencēt gāzi un elektrību. Jo tur ir īstenībā ir atšķirības, manuprāt, vai ne? Bet varbūt es nesaklausīju, vienkārši kaut ko rūpīgi neuzklausīju. Es būtu pateicīgs par papildus skaidrojumiem. Varbūt kāds vēlas izteikties? Es tieši plūdu, bet tas bija nolūk, lai jūs visi varētu vēl sakopot savas domas un jautājumus. Nu, ne, tad labi, tad uzklausam mūsu viesus. Paldies! Paldies arī par daudziem jautājumiem. Tie ir interesanti un tādi izaicinājums metoši. Un sākšu ar budžeta jautājumu, jā, par resursiem. Un arī par iespēju nodrošināt arī no nacionālajām regulātoru iestādēm. To piedāvāja Kals kundze un Silikjotis kungs arī. Man liekas, daudz citu tieši tā to uzstādīja. Te jautās, protams, par budžetu un ekspertu piesaist. Ja jums nav naudas, tad arī eksperts nevar piesaistīt. Tad tā ir tikai hipotēze. Līdz šim mums ir paveicies. Mēs esam spējuši izmantot arī energo tirdzniecības biznesā jauns, bet ļoti pieredzējušus arī cilvēkus. tieks ar nodarbošanos energo tirdzniecību un reizēji bija gatavi iesaistīties tālāk aģentūras darbām. Tā kā mums ir izdevies tiešām piesaistīt labus speciālistus. Mēs te runājam, protams, par simtiem cilvēku. Nē, tā ir uh, 20 cilvēku komanda, kas seko tirgumu, un atsevišķi 10 varbūt vēl papildus, kas seko individuāliem tirgus spēlētājiem. FERP, attiecīgi ASV aģentūra, ir tā kā kalpojas par modeli, bāzi. Viņi dara ļoti līdzīgu darbu. Un viņam, piemēram, paveicās, viņi piesaistīja vienu no vadošajiem tirdzniecības eh, darījumu slēdzējiem un šis eh, brokers bija milzīgs iegums. Un arī mūs ir līdzīgi. Nu, tā kā dažkārt vienkārši tā ir tāda veiksme. Par nacionālajiem regulatoriem un par sadarbību. Mēs tiešām sadarbojamies. Es domāju, ka man to es mēģināju jums paskaidrot arī savu ievadrunā. Mums ir tā kā aģentūras atbildība uzraudzīt Eiropas tirgu, bet atsevišķu jautājumu īstenošanu un nacionālo tirgu uzraudzību. Protams, ar vienu ir nacionāla regulātora jautājums un kompetence. Tādēļ viņi arī, protams, saņem zināmas pat jaunas pilnvaras un uzdevumus, un arī iespējams, ka viņiem ir jāpiesaista jauni personāls. Dažkārt arī viņu resursi ir ļoti ierobežoti. Tā ka mēs esam ļoti līdzīgā situācijā. Mēs, protams, skatāmies, kā mēs varam optimizēt darbu un sadarboties vēl labāk, bet, nu, ar ierobežotiem resursiem to ir diezgan grūti izdarīt. Tālāk par aģentūru un nacionāliem regulātoriem, kas tad notiek tālāk ar šīm enerģijas salām. Jā, mēs esam sagatavojuši šādu atsevišķo darbības jomu. Enerģetikas pakets īstenošanas izklāsts. Sākot ar 13. gadu. Tas kopdarbs, kurā mēs arī mēģinām arī skaidri runāt par infrastruktūras attīstību Eiropas mērogā attīt cenšoties pārvarēt šādas izolētās salas, lai tās nākotnē vairs nebūtu. Protams, sākotnēji te izvēlas kopējo interešu projektus, par to, protams, lem dalību valstis, un tālāk uzraugot to īstenošanu un jebkādu veidu kavēkļus šī projekta īstenošanā. Kofarkungs, jūs atcaucāties uz vēstuli, ko esat nosūtījis mums, un to jā, ir parakstījuši vairāk parlamenta deputāti par um, pārobežojas kapacitātes apmaiņu. Mēs šim jautājumam pievērsīsimies šā gada ziņojumā. Mēs šos datus apkopojam. Tas ir diezgan sarežģīts uzdevums, bet līdz šim tas mums jau izdevies daļēji saņemt šādu informāciju. Ziņojums nāks klajā novembra otrajā nedēļā, un es domāju, mums būs iespēja tad ierasties pie jums un arī jūs ar to iepazīstināt. To mēs šobrīd ļoti rūpīgi izvērtējam kā nozīmīgu prioritāti. Kā parlaments varētu palīdzēt komitejai? Komiteja varētu palīdzēt mums. Ja mēs taču visu laiku esam šajā sarunā ar kontaktgrupu, mēs sagatavojam arī tādas uh, piezīmes un esam gatavi sagatavot vēl papildus tādas piezīmes. par remit darbu Runājam par konkrētiem izaicinājumiem, par reālajiem jautājumiem, kopsavilkums, kas nav konfidenciāls, par konkrētām lietām, kas tiek izskatīts un kas tiek virzīts, un ko mēs arī kopīgi ar nacionālo regulātoru arī tādu izskatām. Un, um, esam gatavi šos piezīmes arī varbūt visiem deputātiem nodot. Tas vienmēr tikai pāris lapušu dokuments. Jā, jūs jautājums. Atcerieties, atvainojos, ka visu deputātu vārds neatceros. Par enerģētikas mm, direktīvu un atsevišķo regulu pieņems īstenos dalībvalstīs. Es šobrīd varu jums tikai teikt to. Ir, protams, statistika, ko esam gatavi jums piedāvāt par noteikumu ievērošanu. tīklu kodī. 3 ceturtdaļas jau viss ir apstiprināts, un 3 ceturtdaļas arī 2 ceturtdaļas stājas spēkā šogad, un 3 vēlāk. Par elektrību. Tas ir pieņemts, tas stāsies spēkā šogad. Un saskaņā komisijas plānu tas stāsies spēkā, tad, kad būs īstenot komitoloģijas procedūra ņemot tos atsevišķos, kur ir tieši saikne ar energotirgus eh, izveidi. Par regulātoru tirgus vēl noteiktajām darbībām. Nu, te ir gan elektrība, gan arī gāzi. Un šobrīd ir viens ir šī izmaksā, un tad nedrīkstam tā būt pārāk zem arī, un problēma, ka tas ir kaut pārāk dārgi. Par robežām. ir tā, ka šis starpsavienojums un reversās plūsmas dažkārt tikai 10% mērogā nodrošinājums. Bet ir ļoti liels atšķirības valstu un robežu starpām. Svarīgākais, lai tas tiešām darbotos efektīvi. Dažkārt tā, ka elektrība bija, zinām, plūst nepareizajā virzienā. Sanāk, ka mēs vienkārši izsviešam naudu. Tāpēc mēs esam visu laiku pieprasījuši tirgus atdalīšanu. Tas ir tieši vērsts to, lai neviens nepārmaksātu par elektrību. Nu, ir statistika, protams, kas jums ir pieejama arī mūsu ziņojumā, un par to visu arī varēsim panākt. Jā, par šo vēlreiz reverso. Tā tagad tik ievies uz vairumā robežu. Jā, jūs varat papildināt. Paldies. Es gribēju par sadarbību pateikt, par centrālo regulātoru sadarbību un mazliet paraksturot to. Mūsu galvenais uzdevums ir sadarbība, koordinējoša sadarbība, ka ir jā, kam jābūt pēc iespējas dziļai. Un lielu atbalstu Mēs esam saņēmuši no dalību valstu regulātoriem, kas ir cieši no lieliem ekonomiskiem spaidiem vai izjūt lielu spiedienu. Un problēmas mēdz būt jārisina gan ilgtermiņā, gan, teiksim, vienā, divos vai trīs gados. Mēs izmantojam arī infrastruktūru Briselē, lai varētu tikties apmēram simt tūkstošus. Mēs saņemam kā atbalstu no organizācijām par remit saņemam arī atbalstu darba grupām. Tad praksē sadarbība tiešām ir ļoti daudzveidīga. Runājot par vienotu enerģijas regulātoru, par ko bija jautājums, tas ir politisks jautājums. Un dažas dalība valstis, varbūt arī manējā, nebūtu īpaši labvēlīgi noskaņota pret šādu vienotu regulātoru Eiropā, bet um, tirgus tuvināšanās notiek un neiedziļinoties vēl politiskās dimensijās, es ļoti augstu varētu vērtēt to, ko atcer direktors ir spējis paveikt ar visai ierobežot līdzekļu apjomu. Thank you very much. Paldies. Paldies par jūsu uzrunām, atbildēm uz jautājumiem. Energo tirgus ir tik būtisks, ka gribētu ar jums, mēs gribētu jūs šeit redzēt atkal vēl šajā gadā varbūt varēsiet mums prezentēt tādus pozitīvākus statistikas datus. Liels paldies! Well, dear colleagues, ladies and Godātie kolēģi, mums ir šodien divi neparasti viesi. iepriekšējie divi viesi bija visai tipiski, arī redzēti regulāri, bet nākamie viesi, kas attiecās uz 13. darba kārtības punktu, te būs runa par apvārsni 2020. Mēs tiksimies ar Žanu Pjēru Burgiņonu, Eiropas pētījumu padomes prezidentu un arī ar diviem jauniem zinātniekiem. Es varu jūs tā apzīmēt. Glad to see you, both of you. Hello, please take a seat. Mr. Bourguignon is here. Okay, sorry, Mr. Professor, I didn't see you once again. We saw each other a few hours ago. Mēs tikāmies pirms dažām stundām. Gribu arī atgādināt, ka šī padome tika izveidot septītās ietvaru programmas ietvaros pētījumiem. Es jūtos ļoti atbildīgs par šo iestādi. Biju referents par šo programmu. ERC ir atzīts Eiropā un pasaulē, jo pilda svarīgus uzdevumus veicot fundamentālos pētījumus Un pateicoties ECR, mēs varam gan paturēt Eiropā jaunos zinātniekus, gan piesaistīt jaunos zinātniekus no valstīm ārpus Eiropas. Es ceru, ka jūs to apstiprināsiet. Tāpat Eiropas parlaments un padome ir nolēmuši dubultot apvārsnim 2020 finansējumu, un tas sasniegs 13 miljārdus eiro. ITRES komiteja un EFSI referents, va, referente Van Bremtas kundze ir ļoti sekmīgi aizstāvējuši pret komisijas un padomas vēlmēm ERC budžetu pārunās par FC finansējumu. Tad tas bija tikai viens no trim, uh, no trim budžeta pozīcijām, kurām budžets netika apcirpts. Tas bija tiešām veiksmes stāsts. Un ITRE komiteja uh, vēl ciešāk sekos līdz, kā notiek ERC uh, um, darbība, jo mēs esam ieguldījuši lielu enerģiju ERC uzturēšanā un saglabāšanā. Un došu jums iespēju, Burgiņon kungs, teikt ievadvārdus un pēc tam uzstāsies Stoličas kundze no Horvātijas un Puņokungs no Itālijas. Viņi pastāstīs mums par savu eh, zinātnieku biogrāfiju un kā ERC ir veicinājis viņu darbu un viņu projektu īstenošanu. Pastāsties mums par savu pieredzi. Lūdzu, profesor kungs, vārds jums. Godātais Būzek kungs, vicepriekšsēdētāji dāmas uh, un kungi deputāti. Esmu ļoti pateicīgs un iepriecināts par šo iespēju arī Eiropas pētniecības eh, padomas vārdā uzrunāt jūs šodien. Mēs esam tumpat parakstījuši 5000 līgumu. Tas nozīmē, ka mēs esam panākuši to svarīgu uzdevumu, kas ir skaidri arī nostiprināts un tā, ka arī nākotnē Eiropas strateģiskā fonda investīciju ietvaros mums vēl būs papildus darbs arī tāpat arī sniedzot atbalstu arī un iekļauties Marijas Kludovskas kurijas fondā darbā. Mēs vēlos pateiktos, ka arī protams, ITRA komiteja šeit spēlē ārkārtīgi nozīmīgu lomu. Un paldies, ka jūs arī, mm, arī ļaujat man arī šodien uh, vienlaikus arī gan uzrunāt jūs, gan arī manu kolēģi Boņjakun, kurš arī ir laureāts 5000. tātad līguma parakstītājs, uh, kurš ir tieši arī iepazīstinās ar savu arī projektu un pastāstīs par saviem zinātniskajiem nolūkiem. Protams, ir grūti tiešām tikai domāt, ka tas bija 2007. gads, ir pagājuši 7, 8 gadi, un nopriek jau 2009. gadā mēs tiešām nodrošinām pirmo jau darbības uzsākšanu, ka tas tiešām bija tāds, nu, skaidrs pieteikums uz Eiropas vietējās platformas. Un Eiropa, protams, mūsu visu laiku sirdī. Ko mēs esam panākuši astoņu gadu laikā? sadalot, protams, visu pierādījumu globālā mērogā, 15% no ekspertiem, kas tiek piesaistīti šobrīd, ir tieši no Eiropas. Un tas nozīmē, ka 43 tūkstoši atsevišķu projekti, priekšniecības projekti, kas tiek brīvi tiek pieteikti un izvērtēti. Un mēs redzam, ka tas ir nozīmē, ka nepieciešams, lai kad kādreiz tos 60 zinātnieku sanāks kopā, lai uzsāktu, un viņi pārstāv kopā uh, 95 nacionalitātes tautības. Mēs kopumā esam piesnieguši 9 miljārdus, lai nodrošinātu 5000 dažādu veidu projektus, kas tieši ir iesaistījuši 626 dažādus institūtus, 32 valstīs, pārstāvot 66 uh, nacionalitātes. Tas nozīmē, ka tur ir piesaistot arī gan doktorantūras studijas, gan arī 14 tūkstošu pēcdoktorantūras studiju īstenotājus. Mēs esam nešam nodrošināt, ka tām būtiska ietekme arī uz būtiskajiem projektiem, ko tātad šie pētnieki īsteno. Mēs esam arī tātad konstatējuši 40 tūkstoši publikāciju zinātniskajos žurnālos, starptautiskajām atsaucēm, kas tiek izmantoti. Un turklāt tas ir arī iekļuvušies jau pirmais procents, kas ir visvairāk citēti arī turpmākie zinātniskajās publikācijas. Un šajā Tas ir nozīmīgs panākums. Tāpat arī mūsu zinātnieki ir saņēmuši ļoti nozīmīgus arī starptautiskās atzinības pēc tam, kad viņi ir saņēmuši šīs piešķirtas. Tas ir piecas uh, Nobel prēmijas, 30 Filca medaļas un piecas Volfa balvas. Tas ir tikai dažas. Divas trešdaļas no laureātiem ir vecuma no 3 līdz 40 gadiem, un viņi spēja nodrošināt arī tālāko darbu tieši pateicoties atbalstām. Uh, protams, tie jautājumi par to visu, kā vislabāk to pārvaldītu, kā no reiķināties lobbyismu un kā nodrošināt, ka Eiropas mēroga organisms tiešām arī pārstāv zinātni. Un papildus nezotā būsim jaunākajiem pētniekiem matemātikā. Kā mēs varam rīkoties tālāk? Kāda ir mūsu nākotne? Zinātniskā komiteja Īsno arī Eiropas komisijas īstenotās programmas ir pirmkārt ir atbildīgi par līdzekļu gadskārtējo pārvaldību un par to uh, projektu, kas jau ir īstenoti, arī turpmāko uzraudzību novērtēšanu. Un, uh, nu, un tas, ir, tas ir tā, ka, protams, te bieži vien uh, ir šīs biežās sanāksmes, kurā mēs apkopojam svarīgāko zinātnisko atziņas mēs pārbaudām, vai šie projekti ir vispār ir arī leģistīmi un vai tie spēs darboties. Mēs, protams, šo finansējumu piešķiram elastīgi. Parasti tas ir uz aptuveni pieciem gadiem, kas ir relatīvi garš laiks, un tie ir pētnieki, kas strādā Eiropā. Un mums tā nav noteikts, kā kaut kāda būtu atsevišķās prioritārās jomas. Mums ir svarīga kvalitāte, un te ļoti cieši konkurence. Un tādēļ šāda zinātniskā padoma ir atzīta par visefektīvāko veidu, kādā veidā varam nodrošināt arī finansējumu piešķīrumu. Un mēs arī, protams, kā līdz šim, arī divas trešdaļas finansējumu piešķirsim jaunajiem pētniekiem. It kā liktos, ka diemžēl nav iespējams attīstīt iespējami daudz jaunas institīvas. 14. un 20. gads, kā priekšsēdētājs norādīja, ir šis piešķirums 100 miljonos eiro. Tas ir diemžēl mazāk Mm. Tas ir par 100 miljoniem vairāk nekā tas bija 13. gadā. Un mēs sagaidām, ka pieaugums varētu būt tikai no 2018. gada un varētu pieaugt līdz 20. gadam. Apzinoties šobrīd, tad 10%, kas ir, nu, nepieviekami, tas nozīmē, ka vajadzēs tomēr papildus skatīt, kur iegūt papildu līdzekļus. Zinātniskā padome, un es personīgi, protams, tad visu laiku esam kā sasietām rokām. Uh, un mēs vēlamies, protams, šo situāciju pārmainīt. Šobrīd mums tieši laiku ir bieži vien jā, jāsaka izciliem projektiem finansējums. Un īpaši daudzās jomās vai nu no inženierijā vai tehnikas jomā. Un mēs visu laiku, protams, vērām tieši vairāk veicināt starpnozaru projektus un veicinot arī grupu projektus. Mēs runājam par sinerģiju. Uh, Un tas ir līdzinājās programmas, kas bija pieejams no 12. un 12. 13. gadam, bet tas nozīmē pārpildījumu. Tas bija pārāk daudz pieteikumu, kurus mēs nevaram visu apmierināt. Šobrīd mēs redzam, kā savukārt atkal atsevišķi sievietes vienam uh, nav īpaši pietiekami pārstāvēts, īpaši ļoti nozīmīgajās. Un, diemžēl, tad šī sieviešu pārstāvniecība ir nepietiekama. Gan e, e šī zinātnes padoma, gan arī mūsu saistītās organizācijas mēs vēlamies, lai mēs tiešām varētu elastīgi nodrošināt jaunu zinātnisko stratēģiju, un kas tiek notiek turpmākajiem septiņiem gadiem. Šī, šajā ietvarā mēs tiešām vēlamies nodrošināt arī šādas jaunu institīvas darbības. Es jums varētu vienkārši arī skaidri paskatīt, kā tas vienkārši darbojas, e, ja ir tik ļoti strikti noteikumi, kurus nevaram kaut kādā veidā elastīgi piemērot. Tad rezultātā ir tā, ka mūsu apakšprogrammas, kas bija paredzēts arī piešķirt nelielu apjomu, piemēram, dažādiem atklājošiem pētniecības darbiem, nu, tiek sana uh, eh, gandrīz neiespējami, jo, nu, tie tie noteikti budžeta ierobežojumi. Kā jūs jau zināt, 16. gadā vēlākais komisijai būs jāsniedz jauna pārskatu programma, un mēs ceram, ka arī šajā daudzgad finanšu schēmās, paredzot jaunas izmaiņas, mēs varēsim atbalstīt vairāk institīvu. Un skaidri pateiksim jaunas prioritātes un uh, nodrošināsim jaunas inovācijas. Mums ir nepieciešama, ka Eiropa nevis tikai reaģē, bet arī proaktīvi. Naklē ar savām iniciatīvām, pārdomātām iniciatīvām, nevis visu laiku turpina piešķirt uh, finansējumu tādam nozīmīgam jau vecām zināmām problēmām. Pavisam nesen es pārstāvu Zinātnisko padomi Global Research Council padomē, uh, Tā notika Tokijo. Un te mēs runājam par tādiem globālām organizācijām un līdzīgu situāciju. Un daudz īstenībā iestādes ir uzsverusi izcilus rādītājus. Un viņi arī uzskata, ka Eiropas pēdniecības padome ir viena no viņām. Un tādēļ mēs vēlētos tā kā mēs iz, mums izdevās sākotnēji arī panākt, un tā mums vajadzētu arī turpināt šādu sadarbību gan ar Amerikas attiecīgu iestādi, gan arī Korejas iestādi un arī National Scientific Technical Research Council, kas jau tika pārakstīts 2015. gamatā. Un tālāk plānot arī sadarbība ar Ķīnu, un mēs ceram, ka pārakstīsim arī līdzīgu nostāju arī ar Japānu. Tas kādā ziņā nodrošinātu šo lielo atzinību, ko mūsu padomi ir iegūst globālā mērogā. Paldies! Paldies par jūsu ievada uzrunu, par šo mazo prezentāciju. Tagad došu vārdu Ivai Taličas kundzei. Lūdzu, lūdzu, paldies. Labdien! Mani sauc Ieva Toliča, un es esmu ar 5000 numuru saņēmusi ERC stipendiju vai grantu. Es uh, izmantoju šo stipendiju, lai pētītu uh, šūnu dalīšanās biofiziku Rudera Boskoviča institūtā Zagrebā, Horvātijā. Tad es Eh, studēju eh, Zagrebā, kur sākus izstrādāt doktora disertāciju, disertāciju un tāpēc, un pēc kāda laika devos uz Bostonu, kur, un, kur eh, pabeidzu savu doktora disertāciju Harvardā. Pēc tam studēju postdoktorantūrā Kopenhāgenā un arī Florencē. Un pēc tam saņēmu uh, vadītāja amatu vadības grupā Maksa Planka institūtā Dresdenē, kur desmit gadus strādāja pētniecībā brīnišķīgos apstākļos. Un pēc uh, uzturēšanās ārzemēs nolēmu atgriezties Zagrebā. Atgriezos Rūdera Boskoviča institūtā, profesora amatā, pirms es saņēmu pirmo ERC grantu. Uh, Es vēlējos strādāt šajā institūtā Horvātijā tieši tādā pašā līmenī kā Maksa Planka institūtā Vācijā, bet, uh, protams, raizējos par to, vai uh, saņemšu finansējumu, jo šie šūnu dalīšanās pētījumi ir ļoti dārgi, bet Horvātijas atbalsts ir ļoti neliels. Un ERC grāns deva man iespēju izveidot uh, savākt zinātnieku um, komandu, ieskaitot arī uh, laborantu, un uh, grasos arī iegādāties ļoti uh, augsta līmeņa mikroskopu mūsu eksperimentiem. Uh, mēs strādājam ar šūnu dalīšanās problēmām. Tas ir process, bez kura vispār nepastāv dzīve, dzīvība, bet mēs nesaprotam līdz galam, kā šis process notiek. Uh, un mēs mēģinām paplašināt zināšanu robežas, pētot mehāniskos principus. Um, galvenais ir, ka uh, šūnai izdodas sadalīt chromosomas divos vienodo, vienādos komplektos bez kļūdām, un tādi mikrokanāliņi vai caurulītes uh, kas sastāv no proteīniem, tiem ir ļoti liela loma šajā procesā, jo tie uh, sadala, palīdz šīm kromos, kromosomām sadalīties. Un uh, tiek veicināti arī tad, augšanas procesi, un mēs pētām, kādi aģenti šeit darbojās. Un uh, šis process attiecās arī uz vēža šūnu nonāvēšanu. Tas ir saistīts ar to. Mēs eh, pētām mikrokanālus vai caurulītes, eh, kas eh, strādā ar chromosomām, kas bīda tās šurp un turp, līdz tās ir sadalījušās tieši divos vienādos komplektos. Bet kā tas tieši notiek, kā šīs mikrocaurulītes sadarbojas savā starpā un ar chromosomām, vēl nav, par to nav skaidrības. Mēs pētām arī, kā mēs arī esam atklājuši, ka ir arī jau citas līdz šim nezināmas mikro caurulītes vai kanāli, kas iedarbojas uz chromosomām, un mēs pētām, kāda šī ietekme ir arī uz šūnu dalīšanos, izmantojot mikroskopus un lāzeru mikroķirurģijas tehnoloģijas, mēs noteiksim, kādā veidā vai identificēsim proteīnus, kā tie sadarbojas savā starpā, un kā ietekmē chromosomus. Līdz ar to mēs izmantojam starpdisciplināru pieeju, kurā mēs komun, kombinējam uh, šūnu mikrobioloģiju, molekulu bioloģiju, molekulāro ģenētiku, biofizikas uh, instruments un mehānismus, arī lāzeru, mikroķirurģiju, lai noteiktu, kāda ir manis aprakstīto mikrokanālu loma. Un, uh, kā es jau teicu, ķīmiskajā, ķīm, hemoterapijā izmanto, uh, iesaistās tieši šie procesi, ko es aprakstīju ar uh, šīm mikrocaurulītēm, kas dala chromosomas. Un pateicoties ERC um, stipendijai, es strādāšu pie jaunām metodēm, kā diagnosticēt un ārstēt dažādas slimības un stāvokļus un es domāju, ka mūsu darbam būs liela nozīme sabiedrībā turpmāk. Liels paldies! Un tagad došu vārdu otrajam jaunajam zinātniekam Puņjaukungam. Lūdzu, lūdzu. Paldies! dāmas un kungi, labdien! Tas ir ļoti liels gods uzstāties jūsu priekšā, uzrunāt itre komitejas locekļus. Gribu mazliet iepazīstināt ar savu personīgo pieredzi pētījumos, un arī es saņēmu ERC finansējumu. Gribu papildināt to, ko sacīja uh, ERC vadītājs. Es pats 2010. gadā pieteicos ERC stipendijai vai grantam, vēlējos to kā tāds jaunais zinātnieks. Es nezināju, kādas, nu, uz ko jāliek uzsvars, un varbūt pirmais mēģinājums bija tāds uh, virspusējs, un mans pieteikums tika noraidīts, netika atzīts par pietiekami labu. Uh, Un es biju ļoti pārsteigts, jo pieteikumu vai izvērtētāju bija ļoti daudz. Man, bet mana zinātnieka biogrāfija netika atzīta par pietiekami ambiciozu. Manuprāt, man šķita, ka jāizstrādā jauns pieteikums, un to es arī darīju nākamajā gadā. Tad mani arī uzaicināja pētiet, pētniecības padomi, es varēju mutiski iepazīstināt ar savu pieteikumu, un pēc īsas prezentācijas, tas, kas notika Briselē, es saņēmu šo ERC grantu, un pateicoties tam, Trento universitāte piedāvāja man, tā ir īpaša universitāte, EFR ir bauda ļoti augstu, ļoti labu reputāciju Itālijā. Tā tiešām tas ļauj atvērt durvis jaunām iespējām, un man piedāvāja pilnvērtīgu profesora vietu tieši manā um, pētījumu sfērā, un tas mazliet dīvaini izklausās itāliski, to sauc par disciplīnu itāļu valodā, un es pārcēlos uz Trento ar sievu un saviem bērniem, un, un mēs uzņēmāmies, ļāvāmies šim piedzīvojumam, es stājos darbā universitātē, un uh, pētījumu uh, vide bija ļoti patīkama, pievilcīga, un es pirmais, ko es darīju, es iegādājos nano slodzes vai stiepas izturības uh, iekārtu, ar ko testē me mehāniskā veidā materiālu izturību nano un mikro līmenī. Tāpat es piesaistīju uh, uh, doktorantūras un postdoktorantūras students un pētniekus. Man bija iespēja izveidot laboratoriju, uh, kas strādā eh, bioinspirāciju un grafēna nanomehānikas jautājumiem. Tā ir neliela laboratorija, bet tā ir viena, kas tā sadarbojas ar vadošajām pasaules pētnieku grupām. Un mēs publicējām savus uh, pētījumus arī atzītos starptautiskos izdevumos. Situācija ir ļoti tāda. Uh, Mēs pat varējām publicēties žurnālā Nature, un mūsu darbs bija reklamēts uz žurnāla Vāka. Ar ko mēs nodarbojamies? Mēs e, pētām, kā imitēt dabu, strādājam pie jaunu materiālu, nanomateriālu pētījumiem, izmantojot starpdisciplināru pieju. Un Man bija arī jāiegūst uh, maģistra grāds fizikā un bioloģijā, lai varētu pilnvērtīgi veikt pētījumus, un inženiera doktora grāds man jau bija iepriekš. Mēs strādājam ar ļoti interesantiem materiāliem, kam ir interesantas mehāniskās īpašības, piemēram, viens no materiāliem ir grafēns, tas ir vēl cietāks nekā ogleklis un daudz stiprāks par um, uh, tēraudu. Tāpat pētām zirnekļa pavadiena izturību, no kā tā rodas, kā tā ceļas, kā tā ir iespējama uh, vīriešu dzimuma uh, un sieviešu dzimuma zirnekļu materiāls atšķirās. Yes. Tāpat eh, pētam arī lotosa zieda īpašības, kas ļauj tam veikt pašattīrīšanos, un pētam arī gekonu ķirzaku eh, šīs piesūcekņu īpašības viņu kājām. Mēs pētām dažādas šķiedras, arī, kā es jau teicu, grafēna materiālu, kas ir ārkārtīgi izturīgs tas ir materiāls, kam ir liels potenciāls um, uh, industrijā, un es neiedziļināšos detaļās, bet uh, mēs tiešām redzam, ka iestājas jauna ēra. Bija akmens laikmets, bronzas laikmets, dzels laikmets, bet šobrīd mēs strādājam ar nanomateriāliem, kas ir ārkārtīgi izturīgi, uh, kas iespējams ļaus uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem, un uh, eh, tehnoloģija un pētījumi ir, to galvenais uzdevums ir uzlabot dzīves kvalitāti. Mēs strādājam aizmirstot par uh, ēšanu un atpūtu, bet bez ERC um, eh, tas nebūtu iespējams. Es gribu teikt ļoti lielu paldies Paldies! Un tagad došu vārdu deputātiem referents par apvārsni 2020 Ēlera kungs lūdzu. Runātājs nav dzirdams. Is one working? Vai šis mikrofons strādās, jaicā runātājs? Buriņo, Buriņona kungs, priecājos jūs redzēt parlamentā. Jūs zināt, ka, ka ERC ir parlamenta, balstās parlamenta iniciatīvā, komisijas uh, prieks bija tāds visai teiksim, ierobežots, runājot gan par budžetu, gan par neatkarību un uzdevumiem, bet šodien, protams, ir jautājumi, ko vēlamies jums izdu, uzdot. Runājot par FC finansējumu, mums izdevās panākt, lai ERC budžets netiktu samazināts, bet jāsaka, ka tas drīzāk bija veiksmīgs gadījums un lobēšanas darbu veica Nobela prēmijas laureāti. Es gribu jautāt par jūsu skatu nākotnē. Kā jūs vērtējat pētījumu izredzes Eiropā vispār? Mēs redzam, ka ERC uh, izdevās nolobēt Eh, savu budžetu, bet kopumā programma tomēr finansējums ir saņa, samazināts būtiski. Un, ja es skatos uz zinātnieci Toliču un ar ko viņi nodarbojas Zagrebā, tad iespējas sadarboties ar citiem institūtiem, tad šeit šādām iespējām uh, tiek samazināti līdzekļi tieši jaunajās dalībvalstīs, un mums atkal, mēs atkal ERC, kas ir radījis vai devis iespējas izciliem zinātniekiem, tad samazinot finansējumu, mēs atkal uh, atgriežamies vairākus soļus atpakaļ, ja finansējums tiks samazināts. Mans jautājums ir, vai ERC spētu iz, izrādīt solidaritāti programmai apvāršanas 2020. Mēs gribētu, lai ERC pēc šīs veiksmes, uh, es gribētu jūs lūgt skaļiem vārdiem uh, popularizēt pēc iespējas apvāršni 2020 Un, ja mēs salīdzinām mūsu finansējuma apjomus ar Āziju, Āzijas valstīm, tad nu, tas ir visai pieticīgi. Un vēl jautājums, kā jūs redzat saikni starp ERC izcilības pētījumiem, pamatpētījumu jomā un sadarbību ar citiem institūtiem, kā jūs vērtējat tā uh, izredzes turpmāk? Un jautājums jūsu kolēģei Toličai, kā jūs vērtējat uh, iespējas Horvātijā tieši sadarbībā ar citiem starptautiskiem institūtiem? Kāda būs situācija? Paldies, Mūdija kundze. Thank you. Yeah. Paldies un paldies par ierašanos šo pēcpusdienu uz mūsu sanāksmi. Ļoti jauki redzēt, kāds ir bijis rezultāts tam, pa ko esam šajā komitejā cīnījušies. Īpaši tas, ko mums izdevās panākt SC sarunās ar citām iestādēm. Šīs debats parādīja, manuprāt, to nozīmību, kas Eh, ir lielāka pa partiju grupām un eh, ka ir vajadzīgs finansējums eh, pamatpētniecībai ar stipendijām un grantiem. ERC noteikti ir neticami svarīgi. Tieši tādēļ tas ir jāsargā, bet nav runa tikai par ARC, kas saņem šo grantu finansējumu, pamata pētniecībai, fundamentālai eh, pētniecībai apvāršana 2020 ietvaros, vai arī vēl eh, citas tādas jomas. Jūs arī runājat par dzimumu vienlīdzību, un ļoti jauki redzēt arī šeit sieviešu pārstāvu, bet varbūt jūs varētu arī kaut ko par to nedaudz pastāstīt. Un visbeidzot, es esmu apvienotās karalistes un tādēļ esmu īpaši ieinteresēta uh, gādāt, lai mums būtu ļoti pozitīva Eiropas saimnes vīzija. Pamat pētniecības finansējums ir tik svarīgs, lai gādātu tad, tad fundamentālas pētniecības par mūsu nākotnes perspektīvām. Mēs nevaram tikai investēt tirgus pētniecībā. Ir jāinvestē fundamentālā pētniecībā, lai mēs paliktu avangardā un ne tikai tuvākajos dažos gados, bet arī daudz ilgākā termiņā. Kāda ir jūsu viedokļa par to? Jūs mums pastāstījāt par savu pieredzi, par savu pētniecību un ko esat eh, izdarījuši ar šo pētniecību tas viss ir ļoti noderīgi. To mēs varam izmantot, lai uzsvērtu pienuto vērtību, ko ES finansējums dod mūsu visnākotnē. Paldies. Kudrickas kundze, lūdzu. Pirmkārt, es gribētu Andai Kaižnai izteikt apsvērumi par 5000 grantiem. Tas ir liels panākums ne tikai ERC, bet arī pētniekiem, kas ir šos pētījumu projekts īstenojuši. Tiemžēl starp veiksmīgiem projektiem joprojām ir, nav diezgan, nav pietiekoši daudz no jaunajām dalībvalstīm. Ir grupa, ko sauc zinātniskās pētniecības, zinātniskās padomas darba grupa, kas grib dalību paplašināt. Īpaši tajos reģionos, kur līdz šim nav tik liela panākuma. Kāda ir šīs grupas panākuma līdz šim un kāda ir vislabākā prakse, lai nodrošinātu labāku dalību pētniecības programmā? Otrs pa ko es gribētu šodien runāt, ir pārāk liels pietiekuma daudzums. Septītajā ietver programmā e, e, bija 5,5 reiz vairāk pieteikumu nekā budžets. Bet tagad e, šķiet, ka ir pieteikums e, e, skaits vēl daudz lielāks. Tas nozīmē, ka daudz labu projektu nevarēs saņemt nekādu finansējumu. ERC ir dažas risinājums piedāvājums, lai šīs problēmas risināt. Man ir jautājums, vai tas tiešām palīdz šo problēmu risināt? Paldies. Paldies. Kolēģis Roils. Nākamais jautājums. Es tāpat kā kolēģi varu izteikt prieku par to, ka esat ieradušies un šodien ir tiek uzsākts 5000 projekts. Es domāju, ka tā ir viena no labākām lietām, kuras Eiropas parlaments jebkad ir darījis. Protams, ka vienmēr būs grūti, bet tas nekad nav viegli, bet jūsu piemērs rāda, ka ir tomēr iespējams gūt panākums. Un prezentācijā pirmo reizi šeit konkrēti panākumi ar Eiropas parlamentā tiek prezentēti konkrēti personu panākumi. Un tā ir tā motivācija, kas dod mums spēku strādāt tālāk. Un tādēļ man jautājums Profesors Burgiņons to pieminēja. Kāds varētu būt nākamais solis? Kāds ir nākamais uzdevums, par kuru mums būtu jārūpējas? Es vēl nevaru samienāties ar to, ka mēs finanšu uh, plānā nevaram spēt nākamos soļus. Tātad, kas būtu nākamie uzdevumi, kur mums būtu jāpieliek vēl lielāku pūliņu, tas man interesētu. Paldies! Virkunenes kundze lūdzu. Paldies, priekšsēd. Arī es gribu pateikties mūsu runātājiem visiem, ir vienmēr ļoti labi, ja mums komitejā viesojas pētnieki, kā mēs zinām, pētniecību un izglītība ir atslēga Eiropas labākai nākotnē, un šai komitejai tas ļoti svarīgi, kā jau man kolēģi pieminēja. Tas ir viens no mūsu galveniem uzdevumiem šajā komitejā gādāt par apvārsni 2020, un katru gadu mums ir arī budžeta finansējuma problēmas ar to. Kā mēs zinām, daudzas dalībvalsts arī ir samazinājušas finansējumu izglītībai un pētniecībai, un tas nozīmē, ka apvārsnes 2020 ir kļuvis arvien svarīgāks pētniekiem. Tas nozīmē, ka ir arī arvien e, katru gadu pieaugošs e, pieteikumu skaits šai pro programmai. Jūs jau uzsvērāt, cik svarīgi ir fundamentālā pētniecība. Mēs zinām, ka dalībvalstīm samaznot budžetu finansējumu, tad tas bieži skār tieši šādu fundamentālo pētniecību, un arī mani tas dara ļoti bažīgu. Kā zinām, Eiropa vēlējās būt viss konkurētspējīgākais reģions pasaulē 2020. gadā, bet ja raugāmies uz e, zinātnu un pētniecību, e, to būs ļoti grūti panākt, ja paskatāmies uz reitingiem. Nu, varbūt mēs pārāk daudz uzmanību tiem pievēršam, bet ja paskatāmies uz Times Higher Education vai Šanghai sarakstu šiem reitingiem, tad pirmās 30 universitātēs e, to vidū ir varbūt 4-5 no Eiropas, pārējās ir ASV universitātes. Kāds ir jūsu viedoklis par to, ko mēs varētu darīt Eiropā, lai gādātu, ka mūsu pētniekiem būtu Eiropā labi darba apstākļi, jo mēs gribam augstākā līmeņa pētniecību un zinātni arī Eiropā. Vai tas ir tikai finansējuma jautājums, vai ir kas cits, ko mēs varētu darīt, lai palīdzētu zinātniekiem strādāt Eiropā? Paldies! Nākamā runātāji. Bordans kundze. Paldies priekšsēd, paldies Stoličas kundze. Es kā Horvātijas deputāta esmu ļoti eh, lepna, eh, ka Stoličas kundze jūs šeit esat. Un jūs esat pirmā horvāta zinātniece, kas šeit Eiropas parlamentā uzstājās. Parasti šeit apgrozās politiķi, bet es ļoti priecājos, ka varam šeit sveikt arī kādu, kas spēja parādīt, ka kaut esam maza valsts ar nelielu finansējumu zinātnē izglītībai salīdzinot ar citām dalībstīm. Dalībvalstīm mēs varam parādīt labus, pat izcils rezultāts, ar to mēs ļoti lepojamies. Es gribētu jums uzdot vienkārši nelielu jautājumu. Jums jūs varat to atbildēt dažos vārdos. Par saviem nākotnes plāniem kā es sapratu, jūs gribat iegādāties jaunu mikroskopu. Kāda ir jūsu sapņa, kādas ir jūsu ambīcijas, ko mēs varam gaidīt no jums nākotnē? Un visbeidzot, viena lieta es gribētu sacīt, es to varētu arī pateikt no acu uz acu, bet es gribu to sacīt visu šo ļaužu priekšā. Kā jūs zinat? Mums ir tāds nesmuks teiciens eh, skaistums un gudrība ne, nesadaras nedraudzējas, bet jūs esat pierādījums, ka tā nav tiesa. Paldies, Šuicas kundze, nākamā. Paldies, priekšēd, kā jūs zinat, es neesmu šīs komitejas deputāte, bet tā kā mums ir šodien viešņa no Horvātijas, domāju, ka tas būtu jauki, ja mēs būtu šeit, tā kā paldies vēlreiz, ka šo jautājumu iekļāvāt darba kārtā, kārtībā. Paldies Burgiņjona kungam, Eiropas pētniecības padomas ERC priekšsēdim, ka viņš tādus divus jaukus, jaunus pētniekus, zinātnieks ir šeit atvedis, lai paust mums savus viedokļus. Paldies! Eh, arī apvārsim 2020 Ehm, un tiešām šāda fundamentālā pētniecība ir ļoti nepieciešama. Es gribētu atsaukties arī uz kolēģa teikto. Nav tik daudz projektu jaunajās dalībvalstīs. Mēs esam jaunākā dalībvalsts no visām, un man ir viena programma. Ehm, es raugos ar lielām cerībām uz to. Paldies, Toličis kundze. Ehm, man nav jautājumu, es vienkārši gribu izteikt savu uh, lepnumu un prieku, un eh, gribu apsveikt ne tikai jūs, bet visus jūs, kas piedalās pētniecībā, jo mēs zinām, ka bez pētniecības nebūs nākotnes, nebūs konkurēt spējas. Mēs apzināmies, cik svarīgi ir investēt pētniecībā, lai konkurēt spēju uzlabotu, uh, un apvārsnes 2020 ir tā programma, kas ir domāta, lai atbalstītu šajā ziņā visas Eiropas valsts. Paldies! Patrīcija Toja, pirmā viceprezidenta. Jā, es gribētu pievienoties uh, komplimentiem, kas šeit jau izskanēja uh, attiecībā uz pētniecības padomus vadītāju un arī pētniekiem pašiem. Es gribētu turpināt kolēģi Roila kunga domu. Uh, Kā tad turpināsies pēc šī 5000 projekta, kas ir e, atbalstīts, ko varam darīt, ja mēs gribam panākt kā parlaments vēl vairāk, ko varam vēl pielabot. Mēs esam jau daudz ko darījuši attiecībā uz apvārsni, arī dalības noteikumu, mēs ar vienu saskarāmies ar grūtībām, mēs redzam, uh, kāda izskatās pētniecības realitāte, kas tur tiek darīts, nu varbūt varam kaut ko vēl pārskatīt, pielabot, uzlabot vēl. Treškārt man interesētu, e, cik lielu uzmanību jūs veltīsiet rezultātu publicēšanai, e, kā jūs e, ar tiem iepazīstināsiet plašāko sabiedrību. Jūs tagad ar Viloņkalnu tornī tā kā it kā mīt, tad kā jūs izplatīsiet savu pētījumu uh, rezultātus, kā jūs pētniecību atvērsiet. Paldies. Nākamais runātājs, paldies Plankovičs, tātad paldies Buzeka kungs un paldies Toličas kundzei un arī tāju kolēģiem. Es gribu apsveikt jūs ar Eh, grantiem man tikai divu komentāru. Toličis kundze, jūs ne tikai eh, reprezentējat izcilību attiecībā uz zinātnisko pētniecību un finansējumu ES līmenī, bet jūs arī eh, raidāt signālu mūsu jauniešiem attiecībā uz mobilitāti. Eiropas savienība ir telpa, kur mēs varam pārvietoties, vienalga, vai esam no vienas valsts, mēs varam turpināt karjeru citā valstī un tad atgriezties savā dzimtenē. Uh, Eh, lai eh, dalītos ar to, ko esam iemācījušies. Jūsu ziņojums, jūsu piemērs ir ļoti motivējoši arī citiem, kas tiecas uz panākumiem profesionālajā plānā un jūsu mm, projekta iespējamais turpinājums būs liels uh, ieguldījums Horvātijas zinātniskai un ekonomiskai uh, ziņā, tā kā uh, gribētu jūs uzslavēt un pateikties jums par jūsu darbu. Paldies! Vai vēl kāds vēlētos uzstāties? Neredz nevienu. Es gribētu piebilst divus, trīs jautājumus, varbūt 30 miljārdi eiro. Fundamentālai pētniecībai apārsnīt 2020 vairāk no e, vairāk nekā 70 miljārdiem visai apāršņu programmai. Vai ar to pietiek jūs, prāt, profesoru? Samērziņā. Nevis uh, absolūtā uh, naudas summa. Es runāju par samēriem, jo tas ir krietni mazāk par 20%, mēs parasti eh, runājam par 30%. Un kāda ir eh, dalībvalsts statistika šajā ziņā, varbūt jūs varētu kaut ko padalīties arī tajā ziņā. Un tad mūsu jauniem zinātniekiem jūs apmeklējāt universitātes, veicāt arī eh, pētniecības laboratorijas Eiropā un ārpus Eiropas. Eh, kāds ir jūsu vērtējums, vai mēs esam pietiekoši pievilcīgi Eiropas universitātes laboratorijas, mūsu gars, mūsu pētniecības gars Eiropā, salīdzinot ar citiem kontinentiem, vai mēs esam pievilcīgāki, mazāk pievilcīgi? Kā varam uzlaboties? Un, protams, jautājums, kuru uzdev jau mani kolēģi, kā mēs varam, ko mēs varam darīt lietas labā? kā politiķi. Vai mēs esam pietiekoši pievilcīgi? Tas ir ļoti svarīgi mums nezaudēt savus talants. E, Sāncensībā ar citiem kontinentiem, ne tikai attiecībā uz ASV, bet arī varbūt attiecībā uz Ķīnu. Labi, tas ir viss. Profesor, lūdzu, jūs varētu sniegt atbildes un komentārus. Paldies! Es mēģināšu Ēlerkungam vispirms atbildēt, protams, ka pētniecības situācija dažādās Eiropas valstīs ir atšķirīga. Ir valstis, un Vācija ir labs piemērs, kur atbalsts pētniecībai ir diezgan labs. Somijā un citās ziemeļvalstīs jau tas bija tā iepriekš, bet pēdējo gadu gaitā mm, jāatzīst, ka dažās valstīs ekonomiskā situācija noved pie tā, ka uh, atbalsts pētniecībai tika samazināts. Es šeit neminēšu konkrētus piemērus, bet mēs varam sacīt, ka dažās valstīs bija ļoti grūti zinātniekiem uh, pilnvērtīgi veikt savu darbu, jo atbalsts bija mazinājies. Bet Tādēļ arī šis atbalsts no komisijas. Es ļoti labi apzinos, cik svarīgs bija parlamenta atbalsts, lai vispār RC tiktu izveidots, bet arī e, raugoties uz nākamajām programmām, lai ERC saņemtu pietiekošu finansējumu. E, par to esmu pilnīgi pārliecināts, to zinu skaidri bet pētnieku darba apstākļi ļoti izmainās, ja arī viņi saņem uz vietas e, pietiekošu atbalstu. Jāseko situācijai no gada uz gadu, tās attīstībai. ERC tas arī atspoguļojās. Ja uh, dalībvalsts atbalsta mazinās vai pazūd, tad RC eh, pieteikumu skaits palielinās. Bet tas gandrīz vienmēr norāda uz to, eh, ka arī eh, atbalstīto projektu, projektu vai pieteikumu skaits mazināsies vai viņu īpatsvars. Un tas viss ir saistīts tātad ar atbalstu mazināšanu Eh, un mēs varam arī sacīt, ka dažās valstīs ir pilnīgi nepietiekoši šīs eh, valsts sniegtais atbalsts. Raugoties uz nākotni, varam cerēt, ka situācija uzlabosies, eh, bet pat laban ir ļoti atšķirīgs atbalsts pētniecībai, un tas pētnieku darbu, protams, sarežģīti dažās valstīs, e, tīpaši salīdzinot ar citām valstīm. Un attiecībā uz ERC, protams, pozitīvi ir atzīmējams ka mēs varējām neatbalstīt e FC, tā ir laba ziņa. E, to var sacīt arī par Marie Curie, programmu un dažām citām programmām. Citis, šīs programmas saņem tātad FC finansējumu. Tas, protams, ir problemātiski, bet mums ir jāraugās, vai no šīs pētniecības eh, nauda arī atgriežas pētniecībā un inovācijās. Tas bija ļoti svarīgi attiecībā uz Mārī Curie programmu un RC. Šāda iespēja nepastāvēja. Un es vienmēr iestājos par to, ka nav, nebūs ieguldījumu, ja nebūs ieguvumu jautājums joprojām ir atklāts. Bet eh, tas ir ļoti svarīgi. Mudijas kundze, paldies par jūsu atbalstu. Pirmkārt, kā varat iedomāties, es esmu matemātiķis, kas specializējas geometrijā un kā ERC priekšsēdz, es ļoti labi apzinos, cik svarīgs ir atbalsts fundamentālai pētniecībai un ir pēc iespējas elekventi jāpamato, kādēļ tas ir svarīgi, lai uzlabotu Eiropas konkurētspēju arī privātajā pētniecībā. Tā kā es nedomāju, ka jūs varat visu atbalstu tikai sniegt privātajai pētniecībai, kā jūs zinat, dažas valsts um, šo mm, atbalstu pētniecībai eh, izdala tikai tādām programmām, kas no augšas uz leju tiek vadīts un uh, E, tiek e, orientēts uz tādu e, skaidru ekonomisko atdevi. Tā nevajadzētu, neapšaubām. Nu, es negribu saukt vārā nevienu Eiropas valsts, bet es pieminēšu Kanādu. Es pētīju par iespēju par apmaiņas programmu ar Kanādu un atbildi, ko saņēmu no NSERC, Nacionāls zinātnes un inženierijas pētījums padoms bija tas, ka viņi nav iedresēti, jo viņi tikai īsteno programmas, kas ir, tiek vadīts no augšām uz leju. Tas ļoti lika vilties, bet tā bija atbilde, ko es saņēmu, un arī Eiropā ir tādas valsts. Tā kā Prozents Būzeks man jautāja, kāds būtu pareizais samērs. Es zinu viņa atbildu, un tā ir tāda pat kāda man, ja. Man šķiet, ka 30% būtu pareizais rādītājs, un dažās valstīs, protams, mēs neesam tik tālu no 30%, bet citās valstīs e, tas ir samazināts, samazināts gandrīz līdz nulē. Un tā ir kļūda uzskatīt ka jūs varat pētniekiem norādīt ļoti tieši jomu, kurā viņiem būtu jādarbojas. Un man būtu jāpiemina arī, ka no šī viedokļa attiecībā uz apvārsni 2020 šie pārie pīlāri, kuriem nevajadzētu būt tik atvērtiem kā ERC, izcelības zinātnes pīlāram, ja jūs raugaties uz, zinā, uz izaicinājumiem sabiedrībai, e, tad ir daļa, kas ir tā konstruēta, ka vēl var kaut ko pielabot. Protams, ietvers ir ļoti globāls Un tādēļ it kā joma, kurā pieteikumi tiek pieņemti, ir noteikti, bet uh, tomēr arī apvārsnes 2020 ir pietiekoši atvērtā veidā konstruēts un nevienmēr pētnieki to apzinās, ka tur ir iespēja, tur ir manevra telpa. Un tagad par Mūdijas kundzes jautājumu par silo. Uh, un vai ir uh, tāda miedarbība Es kā ERC priekšsēdis eh, neesmu uh, saistīts ar nekādām attieci, attīstībām citām uh, apāršņu 2020 programmas sadaļās, eh, bet uh, es domāju, ka ir jādod cilvēkiem regulāri iespēju pārspriest, kā lietas virzās. Es negribu iejaukties pārējo darbā, bet ja mēs labāk saprotam cik tālu esam tikuši un kādas sinerģijas varētu tikt e, gūtas, tad tas būtu ļoti pozitīvi vērtējums. Protams, tā nav mana atbildība, bet es to pieminu tādēļ, ka uzskatu, ka tas būtu diezgan svarīgi raugoties uz Eiropas programmu viengabalainīgi kopumā. Tāds bija mans komentārs par paplašināšanu. E, Roila kungs, jūs jautājāt, kāda varētu būt e, nākamajā attīstības visu. Mēs zinātniskajā padomē esam daudz diskutējuši par to un redzam iespēju, ka varbūt mums ir jādomā vairāk e, starp nozaru jomā ERC ietvaros. Un līdzīgi mēs arī domājam, ka inženierijas jomas nosegums pat laban nav īsti pareizs. Mums ir jādomā par to vairāk. Un iespējams, ka tuvāko gadu gaitā mēs izveidosim jaunas panēs, inženierijas uh, virzienā, lai tie būtu viengabalaināki. Tas darba kvalitāti tikai uzlabotu. Ja šīs atsevišķās jomas būtu labāk salīdzināmas, ka tās nebūtu tik daudz dažādas. Man jautāja par paplašināšanām, tas ļoti ir nopietns jautājums, ļoti apzināmies to. Tik līdz uzņemos savus amatpilnvaras, mēs gaidām, lai būtu darba grupa, un, protams, tas nebija tikai mans ierosinājums, bet to atbalstīja arī daudz citu zinātniskās padomas locekļi, eh, kas līdz šim ir paveikts, bet es ceru, ka varēsim spērt vēl nākamos soļus. Es gribu pieminēt trīs lietas. Pirmkārt, tos vispārīgi aptauju, kas tika izsūtīta pētniekiem, īpaši no tādām valstīm, kurās nav līdz šim daudz grantu, bet kas saņem zinātnieki tātad ārpus savas valsts grants, lai paskaidro, kā tas nākas, vai viņas apmierina šī situācija, vai ko viņi varētu ierosināt, un arī lai dot viņiem iespēju eh, sacīt, eh, kas tad viņus mudināja atstāt, pamest valsts. Viena lieta, ko mēs redzam, ir eh, pieejamā finansējuma jautājums ir ļoti kritis, bet mēs redzējām, ka ir arī citas problēmas, kuras ir saistītas ar tehnisko atbalstu, kuru saņem cilvēki īpaši no administratīvās puses un dažkārt arī sistēmas neelastīgums neļauj pietiekoši ātri reaģēt. Pētniekiem ir ļoti svarīgi piesaistīt savām komandām dažus labus pētniekus no ārpuses un dažas, dažās valstīs to izdarīt Eiropā ir ļoti sarežģīti. Tik sarežģīti, ka tad, kad jūs to varētu izdarīt, it kā e, šīs, šī cilvēka vairs tur nav, jo viņš tik ilgi nevarēja gaidīt. Tātad e, šķēršļi, daļa no tiem noteikti ir finansiāls dabas. Ja valsts neinvestē pietiekoši Eh, pētniecībā. Tas ir būtisks šķērslis tās valsts pētniekiem. Eh, cits jautājums ir saistīts uz zinātnieku algām. Dažās valstīs, kur daži cilvēki ir spiesti gandrīz vai strādāt vairāk nekā vienā darba vietā, vienkārši lai izdzīvot kā zinātnieki. Eh, tas, protams, nebūtu nav ideāli, lai pievērstos pētniecībai. Nākamais, ko es gribētu pieminēt, ir pūliņš, ko izdara dažas valsts, kuru, kas mums šķiet ļoti labs, Tātad, lai pētnieki um, Polija šajā ziņā un Ungārija ir avangardā, lai pētnieki varētu, jauni pētnieki īpaši no šīm valstīm, eh, apmeklēt ERC komandas dažus mēnešus, lai saprastu, kā tas tiek organizēts un palīdzētu viņiem nākotnes pieteikums gatavot. Tā kā es domāju, ka šī ideja ar tādu kā dvīņošanu eh, īstermiņu varētu uh, dot zināmu rezultātu kaut kad. Un pēdējais, ko es gribētu teikt, ERC dos tiešu finansējumu tam, finansiālu fina, eh, atbalstu. Ir programma, kur nacionālajie kontaktpunkti, kā tīkls, uh, sagatavos, lai uh, šo solidaritātes dimensiju stiprināt, lai nacionālā kontaktpunkta sadarbotos, lai atbalstītu pētniekus, kurus īpaši, kas nāk no eh, mazāk veiksmīgām valstīm, sagatavot pieteikumus. Programma NCP ir, nacionālā kontaktpunktu ir sagatavojuši, un 2016. gadā ERC ir rezervējusi pietiekoši finansējumu šī programma, šīs programmas finansējumu kas ir e, vērsts uz to, lai jaunos pētnieks ir īpaši atbalstītu. Šo jautājumu e, raugamies ļoti nopietni, negaidam tūlītēji rezultātu, paies kāds laiks, bet tas tā viena problēma, ko gribam risināt. Pabeigšu diviem jautājumiem. Viens bija saistīts tātad par rankingu, reitingu, atvainojiet, nozīmi. Uh, Eh, tad, tad es jau sacīju, ka nauda nav vienīgā problēma, ir arī struktūra problēmas un elstības problēmas. Es kā matemātiķis varu sacīt, ka reitingi tiek pārvērtēti krietni vien. Mums jābūt ļoti piesardzīgiem. Mēs zinām, cik daudzas aģentūras ne tikai balsta savus spriedumus uz reitingiem, bet arī uz bibliometriju ļoti lielā mērā. Es nāku no disciplīnas, kur bibliometrikai nav nekādas jāk, mēs to vispār neizmantojam. Diemžēl ir disciplīnas, kurās bibliometrikas eh, nozīmē tik ļoti pieaugusi, ka tā, eh, tās ir kļūst gandrīz par diktātu. Mums jāvirzās prom no tā personīgā RC prezents, un eh, es vienmēr to atkārtoju, jo man šķiet, ka tas ir ļoti nozīmīgi, ka pāneņa e, e, locekļi raugās uz projektu, uz pētnieku kvalitāti, bet to nevar noteikt, ka šis ir labāks par otru, tikai tāpēc, ka ir kaut kādi skaitļi labāki e, vienam nekā otram. Tas ir globāls uzdevums, kas mums ir jāveic. Vienmēr ir labi, ka kāds vērtē jūsu darbu, tas ir katram ļoti svarīgi, bet e, to nevar tikai e, tā e, kvantitatīvu darīt. Un tad īpaši universitātēm viņam jābūt aktīvām pētniecībā, eh, bet tām ir arī jābūt ļoti aktīvām eh, mācīšanā, studentu mācīšanā, kā to nodalīt. Tur ir vairākas dimensijas, eh, universitātēm ir arī jābūt inovācijās aktīvām. Tā trešā dimensija, kā to var izteikt tikai skaitļos, tas ir neiedzīgi. Tā kā ir jābūt plašākai pieeja. Un beigšu ar Tojas kundzes eh, jautājumu. Donc, euh, je pense... Es domāju, ka mm, te ir ļoti svarīgi mm, precīzi nodrošināt, lai mēs turpinātu tieši tajā pašā sistēma, kas līdz šim bija izrādījusi ļoti veiksmīga. Tad vajadzētu koncentrēties uz visiem tiem projektiem, kas ir paši ambiciozākie, kas ir gatavi uzņemties riskus un tomēr arī gatavi sniegt konkrētus nozīmīgus arī rezultātus. Tādā veidā nav runa, ka mēs obligāti spiežam uz publikāciju kvantitāti. Nē, mēs runājam patiešām tādu inovācijām. Un pie tā, ja mēs runājam par pilnīgi jaunajām lietām, tās prasa laiku, lai tās tiešām būtu gatavas publicēšanai. Tas nav mums pats svarīgākais, bet eh, līdz to mēs izvairāmies no šī kā vienīgā kritērija. Apvārsni 2020 pavisam skaidri iezīmē to, ka viss Eiropas finansējums eh, ir tiešā brīvā piekļuvē. Tas, protams, uzliek papildus slogu atkal organizācijai. Nu, es to īpaši domāju, protams, arī atsevišķajiem eh, publikāciju vēlreiz kritērijiem. Viens ir publikācija žurnālā, bet otrs jau mēs tagad jau eh, zinātnisko grāmatu. Uh, Tā prasa vēl papildus eh, laiku un papildus arī e, resursus. Bet, ja tas izdodas, tas nozīmē, ka jūs izdodas arī līguma ietvaros to iekļaut, un vēlāk tad sanāk, ka tas tiek palaists brīvajā piekļuvēja gadījumā, jau viss ir pabeigts un vairs nav šīs naudas. Tā ir tā tehniski šobrīd ķibela, kur mēs mēģinām risināt, jo īpaši senākā humanitāro zinātņu jomā. Visi ir kā spiest arī publicēt tikai īsti zinātniskus rakstus, lai gan īstenībā atbilstīgāk būtu viņiem izmantot grāmatas. Paldies jums par uzmanību. Jā, paldies jums. Bugiņo kungs, profesor Bugiņo, par jūsu komentāriem. Telektovičs, kungs, lūdzu. Jā, paldies. Jā, protams, man arī ļoti satrauc jautājums par iespējamiem samazinājumiem, budžeta samazinājumiem. Prieks, protams, ka tādu turpmākos piektus gadus, uh, pateicoties ECR un arī nacionālajiem grantiem, mēs varam, es varēšu mierīgi strādāt. Bet kas būs pēc pieciem gadiem, es nezinu. Atkal vajadzēs uzreiz arī pieteikties ECR un es ceru, ka tas jau arī būs iespējams to darīt avansā un ka būs arī piešķirts finansējums. Kāds ir mans sapnis Horvātijā? Nu, zinātniski, mans mēģis ir tiešām saprast, kā īsti šūnu dalīšanās notiek, un no organizācijas skatu punktu es vēlētos izveidot šādu centru Zagrebā, kur mēs tieši runājam par šūnu bioķīmiju, kur mēs starp nozaru arī pētniecību par šūnām un panāktu starptautisko atzinību, lai visi tiešām zinātu, ka tiešām tas ir izcils centrs, uh, kurā mēs nodrošinām arī teorijas prakses savienību, un uh, tas viss notiek Zagrebā. Redzēsim, ka izdosies. Šobrīd Rodžer Boškovičs institūtā šobrīd tur patīkam atmosfēra darbam. Un arī paplašināšu līdzdalības programmu, iegūšu papildus struktūra fonda līdzekļus. un, manuprāt, zinātnieki ir atgriezušies Horvātijā. Tā kā ir vismaz šīs um, kritiskā zinātnieku masa, kas spēja nodrošināt šos augstvērtīgos pētījumus fizikā un ķīmijā, bioloģijā. Es vēlos uzsvērt, man tik sarežģīti nebūtu to visu īstenot, jo es savu karjeru uzsāku Vācijā. Man bija izcila darba apstākļi, man bija pie um, tiešām līdzekļi Maksplānka institūtā, man bija izcila kolēģi, Tas bija tiešām visu dzīves periods. Kad man paudz cilvēki, kas jau savu zinātnes karjeru uzsākuši tikai Zagrebā, viņiem gan ir bijuši ļoti sarežģīti apstākļi. Viņi daudz ko nevarēja īstenot no tā, ko es spēju, un līdz to viņi gadiem nevarēja īstenībā piemērot, eh, pieteikties šiem grantiem, jo viņiem dzīves pieredze vienkārši, nu, līdz to viņi nekvalificējās. Es domāju, arī, ka varbūt to varētu mainīt, ka piešķirt nelielākus īstermiņa grantus, uh, lai palīdzētu visiem cilvēkiem, kas ir gatavi varot iesaistīt zināmos pilotprojektos, kas ļaut viņiem reiz uz, līdz ar to uzlabot savu CV un iegūt starptautisku pieredzi. Par Eiropas pievilcību. Te varētu vēl vairāk darīt šādas lietas. Pastaigās posteņus, vakants izsludināt, jo, ja mēs runājam par, nu, vispār nav tādu desmit gadus plānu ir jau brīnišķīgi, ka 20 gadnieki daudz uh, pārvietojas un piedalās dažādās prakses vietās, bet, ka jūs sasniedz 30 gadus vecumu, jūs tomēr visu mēģināt, mēs taču gribam kaut kur atrast sev piemešanās mājvietu. Un tas būtu apsveicami, ja vairāk būtu šādu iestāžu institūtu un universitāšu, kas piedāvātu arī tāds arī jau pastāvīgās pozīcijas arī papildus uh, pētniecības grāntiem. Par sievietēm zinātnēm. Apsveicam, ka EC piedāvā šādu papildus iespēju. Kā, nu, ir šis, ja sieviete ir bērns, tad katru gadu, jo rūk ir ierobežojums, pēc cik pie diplomu iegūšanas, doktorā diplomu iegūšanas jūs vairs nevarat pieteikties. Sieviete ir bērni, par katru bērnu ir skaidrs klāt nākšie gadi, kas ir pagarinājums. Uh, tiešām apsveicam. Un iespējams arī, ka tiem vīriešiem, kas arī speciāli nodarbojas ar bērnu audzināšanu, būtu atbildība, atbalsts. Um, <clears throat> lai varētu turpināt arī zinātnisko darbu pēc tam jau, kad ir arī uzsākts eh, darbs pie šī projekta grāmatā ietveros. Paldies! Es arī domāju, ka atbildēšu jūsu jautājumiem. Paldies jums arī, Prāstārs kundze! un tā došu vārdu mūsu trešajam viesim Puņokungam. Lūdzu. Jā, paldies. Es labprāt atbildēšu uz tiem jautājumiem. Ko vēl vajadzētu labot un mainīt? Lūk, man, protams, bija piespiedu kārtā, kad ir jāpārceļ no vienas universitātes uz otru, bet šo situāciju, manuprāt, varētu uzlabot. Un šī pārnesenība līdz to ir ierobežota, jo visu laiku pārvietojoties, jūs zinām, mērā kaut ko zaudējat. Un šo situāciju varētu uzlabot tādā situācijā, ja pamat visus jautājumus jau atrisināt tā, kā to arī ieskicēja ECB prezidents. Tātad ir nepieciešams papildus finansējums, kas ļauj atsevišķos projektus turpināt un attīstīt tālāk ir nacionālās situācijas, kur, protams, šis budžets ir ļoti grūti pieejams, un ja tas ir atkal, tad ir grūti to pārdalīt nacionāla līmenī. Nu, tiek veikts nozīmīgs tiešām zinātniskais darbs, arī konsultīvā padomē mēs redzam pateicoties arī kontaktiem, kādā veidā arī cilvēki iegūšo finansējumu. Ir zinām statistika, kas to atklāja. Un es varētu no savas puses garantēt, ka ir skaidrs šis vēstījums. Konsultantiem ir, ka viņiem jāspēj tiešām noteikt, cik liels ir šis finansējuma ap, jums krīzes arī apstākļos. Nu, es negribu visu laiku runāt par krīzi, bet tas ir zināms tāds, nu, šobrīd neizbēgamais lielums. Ja jūs jautājat, panāktie konkrētie rezultāti, kā tos vairāk publiskot, pastāstīt par šo veiksmu. Nu, tā ir gan kā diktatūra. Atsevišķos situācijās mēs drīkstam to visu publicēt un arī atklāt. Un dažkārt domā tā kā par pēļņu. Un, protams, ir jāmeklē cits tāds populārs mm, nu, fórumi, kur varētu tā e, populāri stāstīt, ko mēs esam panākuši. Par paldies par mūsu sadarbību. Daļa no tā tad, kad jūs saņemat um, EC grantu, kas tiešām ir milzīgs gods, bet reizē tas arī sniedz lielu ieguldījumu. Un mums ir jāsadarbojas. Neviens nedarbojas īstā trauti, ir šie grupu vadītāji Eiropā un vispār globāli Un tādēļ tas prasa tādu nozīmīgu, kas arī sadarbības prāstums. Par pamat eh, pētniecību man tas tiešām ļoti interesē. Un lietšās zinātnes arī, protams, ir ļoti svarīgas un veicināmas, bet ja mēs runājam par tīri zinātniskiem pētījumiem, tie ir ļoti būtiski un dažkārt, kas liek liet šādas zinātnes, bet um, tas īstenībā nu, tieši arī pārceļams uz praksi. Paldies! Paldies mūsu šodienas viesiem, paldies izcilējiem zinātniekiem, paldies padoms, uh, Eiropas Zinātniskās padomas priekšsēdētāji jums par to, ka ieradāties šodien, bijat gatavi dalīties savus iespēdos par problēmām un veiksmes stāstiem. Mēs kopā veidojam šo Eiropas zinātnes politiku. Un uzskatām, ka, protams, ir zinātniskie pētījumi ir būtiski arī turpmākajiem zinātniskiem atklājumiem. Mums tās bija ļoti liederīgi tikties ar jums. Paldies! Next meeting. Nākamā sanāksme.